piedalās mūsu grupas sēdēs, jo ne tikai šajā telpā, bet arī citās uzklausīšanas telpās un visi, kuri ir ieinteresēti cilvēktiesību jautājumā un Eiropas parlamenta skatījumā uz to, var mūs klausīties. Vispirms pāris formāls dabas jautājumu. Pirmais, mums ir jāpieņem mūsu sēdes darba kārtība. Ja neviens neiebilst, tad uzskatām to par pieņēmtu. Un eh, tagad mazliet par mūsu sēdi. Mums šodien ir tas gods uzklausīt Nīderlandes ārlietu ministru Ferhāgena kungu. Ferhāgena kungs mūs uh, iepazīstinās ar uh, ļoti svarīgu ziņojumu par darba tirgu. Un tad mēs uzklausīsim ministru un redzēsim, vai mums izdosies sadarbības starp mūsu parlamentiem. Uh, Ja esam pareizi sapratuši, tad par šo tēmu padomi pieņems jūnijā noteikumus un dokumentu, un tad redzēsim, kā dažādās institūcijas varēs rast kopīgu risinājumu šai svarīgajai problēmai. Ministra kungs. Pie manis ir griezušies kolēģi un informējuši mani par to, ka jūs uzsākāt savu interesi 98. gadā par Eiro šeit Eiropas parlamentā par cilvēktiesībām. Līdz ar to man ir liels prieks un gods dot jums vārdu lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Jā, tiešām man ir liels prieks un liels gods piedalīties šajā pēcpusdienas sēdē. Un kā jau jūs teicāt, man tas atgādina 90. gada sākumu laimīgas atmiņas, kad es darbojos kā jūsu komitejas aizvietotājs kopā ar Oimens Roitenes kundzi, kura bija locekla šajā komitejā, un mēs cieši sadarbojāmies. Uh, tiešām jūs jau pareizi teicāt, ka no Eiropas perspektīvas skatoties, man interesi par cilvēktiesībām sākās tieši šajā komitejā. Es ļoti augstu novērtēju jūsu centienus, gan jūs, Hautalas kundze, gan visas komitejas centienus, jo, protams, ka par cilvēktiesībām ir jārunā un to jūs arī dariet. Es eh, esmu šobrīd nolēmis um, ar jums runāt par to, kā Eiropas Savienība varētu iekļauties uh, cilvēktiesību aizsardzībā, īpaši bērnu darba apkarošanā. Dāmas un kungi, es stājos ministra amatā pirms trīs gadiem, un uh, es tad ar cilvēktiesībām skatījos caur Nīderlandes prizmu. Vispirms es uzskatu, ka tā ir kat katra pilsoņa pienākums iestāties par cilvēktiesībām. Ikvienā vietā, ikvienā lietā, ikvienā brīdī. Jo tas ir vienīgais pareizais pasaules kārtības modelis, un otrais, tas ir arī mūsu interesēs visā pasaulē īstenot un ieviest cilvēktiesības. Cilvēktiesība aizsardzība veicina gan drošību, gan ekonomisko attīstību, un cilvēktiesība pārkāpumi rada, rada nestabilitāti un draudz daudzām citām jomām. Un e, mēs, Nīderlandieši, kā tirgotāja nācija, vienmēr esam iestājušies par starptautiskās kārtības mierīgumu. Līdz ar to ideālisms un reālisms mūsu gadījumā, Nīderlandes gadījumā, cieši sasaucās. Cilvēktiesības mūsdienās eh, šobrīd visā pasaulē tiek pārkāptas, un līdz ar to mums par tām ir jāiestājās daudz vairāk. Šobrīd mēs tuvojamies tādai sistēmai, kurā globālie un reģionālie spēki sadarbojas ar vien ciešākā modelī. Uh, un mums ir jāiestājās par tādām vērtībām, kuras mums ir tuvas un kuras ir tuvas daudziem pasaules iedzīvotājiem. Jaunās valstis, jaunās atvērnu darbu. Un es, kā bijušais cilvēktiesību komitejas deputāts, tiešām ticu, ka jums izdosies izmantot visus Eiropas Savienības instrumentus bērnu darbu izskaušanai. Uh, Ar Lisabonas līgumu palīdzību Eiropas parlaments šobrīd tiek uzklausīts arī tirzniecības lēmumu pieņemšanā. Līdz ar to Eiropas parlaments tiešām var uzskatīt, ka tirzniecības aizliegums varētu būt instruments. Kaut arī tas nav mans uzdevums, es uzskatu, ka rezolūcija no Eiropas parlamenta puses varētu palīdzēt šajos jautājumos. Paldies! Much, minister. Lielas paldies, ministri Ferhagen. Vai Ferhagen, tā man būtu jāsaka labi. Ferhagen, labi. Es domāju, jūs mums parādījāt to, cik uh, aktīva var būt dalībvalsts uh, eh, cilvēku tiesība aizsardzībā eh, tās ārlietās. Uh, mēs arī varētu izveidot šādu politiku, ja visi būtu tikpat aktīvi šajā jomā kā jūs. Un katrā ziņā ir uh, prieks par to, ka jūs noteikti uz to rosināsiet arī savus kolēģus ārlietās. Liels paldies par jūsu iedrošinošo runu. Mēs esam panākuši zinām progresu. Un šī apakškomiteja izstrādās atzinumu un Deivids Mātiņš to izstrādās. Uh, Un šis ziņojums būs saistīts ar cilvēku tiesībām un sociālo vīdi saistībā ar tirzniecības nolīgumiem. Un Mārtiņa kungs ir gandrīz sagatavojis savu atzinumu. Uh, Un, protams, man ir pavisam skaidri jāsaka, ka šeit klāt ir Hovard kungs, kurš ir ilgu laiku bijis mūsu referents par sociālās atbildības jautājumiem. Skaidrs, ka arī mūs šie jautājumi interesē, un mēs noteikti apspriedīsim iespēju izstrādāt rezolūciju kopā ar mūsu kolēģiem no attīstības un starptautiskās tirzniecības komitejām. Un mēs arī ceram, ka mēs varēsim panākt šeit progresu un un uh, arī panākt uh, proaktīvs uh, padomis secinājums jūnijā. Līdz ar to es gribētu arī rosināt mans kolēģus izteikties šajās debatēs. Man ir Bermankungs, Omer Raitan un vēl pāris kolēģi manā runātāja sarakstā. Lūdzu, Bermankungs. Paldies, priekšsēdētāji. Te mums ir mūsu Nīderlandes ārlietu ministrs, kurš pavisam skaidri, lakoniski turpina Nīderlandes tradīciju, iestājoties par cilvēktiesībām, es esmu ļoti gandarīgs par to, un es esmu lepns to dzirdēt. Tā rīkoties ir pareizi, un tas ir turklāt mūsu pašu interesēs, kā jau ministrs pats sacīja. Es varu tikai piekrist. Taču, kad mēs paraugāmies uz bērnu darbu, tad šai ziņā ir stagnācija gan krīzes dēļ, gan arī iespējams, tāpēc, ka ir visnotaļ, eh, ka savā ziņā varētu izskaust bērnu nodarbinātību, taču ir tā otra joma, kurā ir daudz grūtāk to izskaust, piemēram, eh, attīstības valstīs. 70% bērnu strādā lauksaimniecībā, un eh, šo darbu izskaust ir ļoti grūti. Jūs, minējot, jūs minējāt konferenci rīt Hāgā, Nīderlandē. Diemžēl es nevarēšu tajā piedalīties, Taču pirms pāris nedēļām attīstības komitejā šeit notika uzklausīšana, un mēs secinājām, ka uh, kopīga sociālā politika nav pietiekama. No Eiropas un arī no citām pasaules valstīm iesaistītie uzņēmumi dara savu daļu, taču ar to nepietiek, par to nav nekādu šaubu. Un tad ministrs vēl šeit nāca klajā ar priekšlikumu, ka nekāda valsts iepirkuma līguma nebūtu noslēdzuma, eh, tad, ja tiek pārkāpt cilvēku tiesības, un ka tātad šie uzņēmumi arī nevarētu būt apakš uzņēmēji. Bet kā jūs varat eh, pārliecināties par to, ka uzņēmumi ievēro cilvēku tiesības, jo kā jūs varat eh, nodrošināt to, ka viņi savu apņemšanos pilda? Un es domāju, ka mums vajag izveidot šeit uzraudzības iestādi. Es par to iestājos jau vairākus gadus. Tad e, šī uzraudzības iestāde varētu veikt arī pētījums, tā varētu uzklausīt e, pilsoņus, e, kas tai varētu iesniegt savas sūdzības. Un es domāju, arī Nīderlanda varētu atbalstīt šo uh, iniciatīvu un arī tirzniecības ģenerāldirektorāts to varētu atbalstīt. Tirzniecības sakrā tikai 5% no bērnu nodarbinātības ir saistīti ar eksportu. Skaidrs, ka šis skaits ir diezgan liels, tomēr 95% no visiem bērniem nav saistīti ar eksportu nozarēm. Tātad mums ir jāveido attīstības valstīs pareizā vide, lai bērni tajā nāti. Jo bērni, diemžēl, nav nekāda roņi vai arī bērniem ir nepieciešams skolas, varbūt arī romiņiem būtu nepieciešams skolas, bet nu, par to mēs šeit nerunāsim. Skaidrs, ka mums ir jāiegulda vairāk līdzekļu skolās, jo tas ir īstais, īstā nozara, kurā visas, eh, visas eh, diskusijas varētu gūt panākums. Nīderlands eh, valdība grib grib sniegt attīstības atbalstu. Un jūs, protams, par to varat snie, runāt, bet tas aizņems gadu desmitiem ilgi līdz, līdz nabadzīgās valstis pašas spējas nodrošināt saviem bērniem izglītību. Jā, tas ir labs mērķis, taču pat laban mums šī oficiālā attīstības palīdzība ir e, jākāpina, un tikai Nīderlanda ir viena no nedaudzām valstīm, kas ievēro šo 0,7% līmeni atbalstam. Un e, attīstības, atbal, attīstības atbalstam ir jānāk par labāniem. Lielas paldies, Beman kungs, e, paldies par to, ka jūs uzsvērāt, cik svarīgi ir attīstības, cik svarīgs ir attīstības atbalsts. Oimen Roiten kungs, lūdzu. visa š, viss šis jautājums par cilvēktiesībām ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ar kur mums jānodarbojas Eiropā, jo īpaši runājot par vērtībām, vērtību sistēmu, jo Indivīds patiesībā nav uzskatāms par vērtīgu cilvēku, ja viņš nevar būt radošs, ja viņš nav brīvs, ja viņš nevar būt pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Tāpēc šī iemesla dēļ uh, ir ļoti svarīgi rūpīgāk paraudzīties uz cilvēktiesībām kā tādām. Nu, ar to mēs nodarbojamies ne tikai kā cilvēktiesība apakškomitejas locekļi, bet es zinu, ka jūs esat strādājuši pie šī jautājuma dažādos līmeņos. Ja jūs pievērst uzmanību bērniem, un, protams, es, es to varu tikai atbalstīt, un es katrā ziņā atbalstu arī to, ko sacīja ministrs, ja netiek ievērots likums, tad mums būtu jāizmanto zināmi pasākumi. Es gribētu zināt, ko padomi par to domā. Kad jūs runājat par cilvēku tiesībām un bērnu tiesībām, kā jūs varētu šo, šos jautājumus iekļaut jaunajā ārējās darbības dienestā. Vai šie jautājumi ir eh, konkrēti apspriesti, jo man liekas, ka nekas, nekāds specifisks vienošanās nav. Vai tiek pieņems, ka eh, šie pārstāvniecībai būs īpašs birojs, īpašs birojs, kas ar, nodarbosies ar šiem jautājumiem? Tās būtu otrais jautājums un trešais jautājums. Ja jūs paraugāties uz attīstības atbalstu un Eiropas attīstības atbalstu, kas tiek piešķirts un jau nu pat eh, kolēģis izteicās par šo jautājumu. Kā jūs, kā padomi, varat darboties ar eh, komisiju un parlamentu, lai nodrošinātu, ka pietiekoši daudz naudas tik piešķirts izglītības nozarei? Runājot par tirzniecības nolīgumiem, jā, nu jau tika sacīts, ka Eiropas parlaments ir ciešāk saistīts ar šiem nolīgumiem, strādā pie tiem vairāk. Kā mēs varētu labāk risināt šo problēmu. Un tad visbeidzot, es strādāju pie Turcijas jautājuma, jūs to laikam zināt, un papildus eh, bērnu darbam, un to mēs arī varam novērot daudzās valstīs, tā skaitā Turcijā, bērni tiek ieslodzīti cietumos. Vienkārši, lai tādā veidā viņas dabūtu prom no pilsētām. Te nav runa tikai par eh, bērnu darbu, bet arī par mazgadīgiem, kuri pārāk drīz nonāk tiesību sargājušo iestāžu rokās. Un līdz ar to atrodas tādā situācijā, kas bērniem nav labvēlīgi. Lielas paldies! Paldies, Omen Roitenkundze. Ministra, es esmu pārliecināta, ka mūs eh, visus ļoti interesē tas, kā jūs varētu sekmēt eh, cilvēku tiesību lomu. Un es vēlētos, eh, lai, jūs, lai jūsu dienesti varbūt paraudzītos ciešāk uz Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta priekšlikumu, lai redzētu, kā varētu palielināt informētību par šo jautājumu, jo pat labāk galvenā uh, diskusija tēma ir tematiskā, tematiskais loks, kā, piemēram, šis cilvēktiesību jautājums varētu nonākt komisijas eh, ziņā, un tad pēc tam ir arī runa par eh, valstu birojiem, kas ir atbildīgi par šo jautājumu, bet savā ziņā tie tiek atstāti ārpus mūsu atbildības jomas. Var, tad eh, varbūt mēs gribētu, lai jūs te sekmētu šī jautājuma attīstību. Un tad es vēl redzu Hovits kundze, tad Lorbina kundze, protams, vispirms. Ak, tā tad eh, Dienvida Āzijas delegācijas priekšstādātāji negrib izteikties, <laughs> labi, es viņu nespiedīšu to darīt. Lokbirē kundze un tāda Havita kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze, un paldies ārlietu ministri par jūsu rekomendācijām par bērnu darbu. Man nebija iespēja izskatīt visus jūsu priekšlikumus, taču es esmu pārliecināta par to, ka mums šeit parlamentā būtu interesanti strādāt pie rezolūcijas. Un šodien vēlāk mūsu darba kārtībā mums ir Eiropas Savienības ziņojums par cilvēku tiesībām. Un komisija ir paredzējusi izveidot pētījumu eh, par uh, tā skaitā bērnu darbu 2010. gadā. Vai šis ziņojums ir sagatavots? Ā, nu jā, tad mēs varētu izmantot un ideālā variantā tad tie varētu tikt saskaņot. Jūs arī sacījāt, ka jūs gribat izstrādāt saistošs noteikums uzņēmumiem, un es varu tikai atbalstīt šo priekšlikumu. Taču šķiet, ka kaut ko tādu panākt ir ļoti grūti. Uh, Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, eh, kādas panākums jūs guvāt jūsu valstī, lai panāktu to, ka dalībā, ka uzņēmumi saprot, ka citādi viņi nevarēs darīt. Un jūs arī minējāt, ka starptautiskā līmenī progress nav novērojams. Un te nu ir saistīts plašāks jautājums par eh, jums, kā ārlietu ministram, kāds būtu jūsu rekomendācijas Eiropas Savienībai kā tādai? kā vadīt sarunas jautājumos par eh, cilvēktiesībām un ne tikai saistībā ar starptautisko darbu organizāciju, bet arī par citām organizācijām. Mums ir zināms, ka ir konferences, būs konferences par ar, ar starptautisko cilvēktiesību tiesu. Un tad jūs minējāt, eh, es zinu, ka te ir arī ziņojums par eh, cilvēku tiesībām saistībā ar ārlietām. Es domāju, ka arī interesanti paskatīt. Protams, ir vieglāk aizstāvēt cilvēku tiesības, ja tās ir saistītas ar, ar iekšlietām, un es zinu, ka eh, cilvēku tiesības ārlietās nav tik svarīgas kā drošība, piemēram. Paldies, Hovid kungs! Vārds jums! it's working good. Sorry, I apologize. Uh, good afternoon. Es uh, sveicu jūs visus. Vēl liels paldies par jūsu runu. Man ļoti iedvesmē, iedvesmē Nīderlandes valdības, Nīderlandes ministra teiktā runa. Un es pievienojos uh, visiem tiem citiem kolēģiem, kas augstu novērtē jūsu padarīto. Es uh, jau trīs reizes rakstījis ziņojumu par korporatīvo sociālo atbildību šajā parlamentā trijos sasaukumos, un man ir daži jautājumi par bērnu darbu. Vispirms, kā jau vaicāja viena no iepriekšējām kolēģiem, kas runāja, šis jautājums par certificētu piegādes ķēdi, ka šie uzņēmumi, kas ražo, tie varētu certificēt, ka bērdarbs tur netiek izmantots. Un šāda certifikācija ražošanas ķēdes posmā, tas, tā ir ideja, ko šis parlaments jau ir atbalstījis daudz gadus. Es arī esmu iestājies par to daudzas reizes. Un mēs esam redzējuši arī nelielu progresu šai ziņā. Ir arī biznesa līderi, kas ņem vērā cilvēktiesību aspektus, un ir 20 uzņēmumi, kas ir atsaukšies mūsu idejām no 500 un pat vairāk. Un es gribētu jums vaicāt, kāds progress jums ir bijis ar Nīderlandes uzņēmumiem, un vai jūs redzat kaut kādu iespēju padoms līmenī darboties ar uzņēmiem visas Eiropas Savienības līmenī virzot šo ideju. Un otrs jautājums atkal par korporatīvo atbildību un politikām šajā jomā. Nīderlandes valdība jau ilgus gadus ir viena no pašām progresīvākajām korporatīvās atbildības jomā, ne tikai bērnu darba jautājumā, bet jūs esat uzņēmušies arī ļoti nopietnas saistības valsts iepirkuma ziņā. Lai tas būtu ilgspējīgs, jūs arī gribat OECD vadlīnijas saistīt ar eksporta kredītgarantijām. Un <clears throat> jūs esat kā priekšā visiem pārējiem valdībām Eiropā. Un Mēs esam augstu novērtējuši jūsu darbu daudz gadu garumā, bet ja man jāsaka kaut kas kritisks, tad gribu atzīmēt, ka jūs darbojaties arī augstā līmeņa darba grupā korporatīvās atbildības jautājumos, un tomēr jūs nesat varējis eksportēt šīs politikas no Hāgas un Brisela. Īstenībā šis attālums nav nemaz tik liels. Un te ir nedaudz politiskās gribas jautājums, varbūt ne tikai jums, bet visām valdībām kopumā šī augstā līmeņa grupa nav skatījuši šo darba grā, kārtību, šo jautājumu, un iepriekšējā komisija nav, īpaši, nav bijis īpaši interesēta šajā jautājumā, bet šī ir savādāk tā interesējas, un tāpēc šis būtu īstais laiks, kur mēs varētu tālāk virzīt Eiropas līmenī visus šos jautājumus. Vēlreiz jautājums jums, vai jūs varētu komentēt uh, savus centienus, ko jūs esat darījis, lai virzītu šo jautājumu ar jaunajām ES institūcijām. Paldies, vairāk nav runātāji, kas gribētu uzdot jautājumu. Tagad dosim ārlietu ministru kungam iespēju atbildēt uz jautājumiem. E, cilvēktiesību aspekts jautājumos, kas saistīti ar tīrdzniecību, ir pieaudzis nozīmes ziņā, un varētu teikt, ka cilvēktiesības jau saistībā ar izniecību jau tā kā otrajā vai trešajā pat paudze tiek tiek integrēts šis jautājums dažādu politiku jomās. Šī politika vairs nav tā kā slēgtais sienā. Ministra kungs, kā jūs atbildētu uz kolēģi jautājumiem? Vispirms es gribētu pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem par komentāriem. Paldies par jaukajiem vārdiem, par augsto novērtējumu mūsu politikai. Es esmu pārliecināts, ka strādājot visiem kopā, tomēr ir iespējams panākt vēlamo. Ja visi parlamenti atsevišķās valstīs un kopā ar Eiropas parlamentu un arī ar padomu strādā kopā, tad ir iespējams arī kaut ko panākt. Un es gaidu iespēju strādāt kopā un arī gribētu strādāt citos laukos, kur mēs varētu visi kopā kombinēt savus centienus, lai panāktu kaut ko cilvēktiesību jomā mūsu mērķus. Un eh, lai arī cilvēktiesības eh, un politika šai jomā ir kaut kas tāds, ko vieglāk eh, risināt nekā cilvēktiesības pārkāpums tieši Eiropas Savienībā. Es domāju tomēr arī uzticos Eiropas padomē Council of Europe, ka tā varētu arī skatīt cilvēktiesību pārkāpumus Eiropas iekšienē. Šeit es redzu saikni ar Roma tautību, ar bērnu darbu. Un es uh, esmu atsevišķas valsts ministrs, un mēs pie šiem jautājumiem strādājam, tāpēc es esmu pārliecināts, ka arī Eiropas parlaments var strādāt ar šiem jautājumiem un risināt šos jautājumus visā Eiropas Savienībā. Tad es gribētu atbildēt uz jautājumiem dažiem. Omen Reuten kundze uzdeva jautājumu, un savā runā viņa pasvīt skaidroja par iespēju izteikties eh, manā valodā. Es redzu, ka šeit sēž tūki, tāpēc arī izmantošu šo iespēju un atbildēšu nevis angļu valodā, bet holandiešu valodā. Un tad atkal pāriešu atpakaļ uz angļu valodu. Vispirms es teiktu, ka es ļoti augstu vērtēju visu parlamentu aktivitāti šai ziņā. Un jūs vaicājāt par bērnu darbu, kā mēs varam cīnīties pret atsevišķām, tīpaši pašām sliktākajām bērnu darba formām. Jūs domājat, ka mēs varam cīnīties pret atsevišķām bērnu darba izpausmēm, tomēr šī problēma ir daudz plašāka. Jūs pieminējāt arī atsevišķus izstrādājumus vai produktus, ko gatavo ar bērnu darba palīdzību, tālāk šos bērnu darinājumus eksportē. Tā ir aktuāla problēma, bet nav vienīgā. Ir ļoti smagas, ļoti nežēlīgas bērnu darba formas, un šeit starptautiskā darba organizācija centusies risināt šos jautājumus. Cīnot līdz 2008. 16. gadam starptautiskā darba organizācija ir paredzējusi apkarot kādā programmā pašas nežēlīgākās bērnu darba formas. Bet bērnu darbs ir ļoti plaša kategorija, kas ietver daudzas lietas, un es piekrītu ka, tam, ka mums nevajadzētu aizmirst, ka visas bērnu darba formas ir saistīts ar bērnu tiesībām. Šeit ir ļoti cieša saikne. Uh, bērnu darbs, bērnu tiesības, jo, ja bērns strādā, tad varētu būt grūtības ar eh, došanos uz skolu, arī bērnu tiesības tā kā brīvā laika pavadīšana spēlēšanās, un tad tas bieži nav iespējams. Jo līdz ar to grib teikt, ka šeit ir ļoti daudz dažādi instrumenti, ko šeit varētu izmantot arī attīstības atbalstu varētu izmantot arī tirsniecību ierobežošas pasākums. Piemēram, firma Levis vai Līvais tā saņēma zināmu kā, draudu no Amerikas Savienoto Valstu valdības, jo viņi bija izmantojuši bērnu darbu Indijā. Un šeit tas pasākums bija tāds, ka viņiem nācās koriģēt savas negatīvās darbības, atverot kādu skolu Indijā. Bet eh, efekts bija arī plašāks, eh, tad pasākums nebeidzās tikai pasākumu vien, tas arī bija skaidrs zīme, ka Levis firmai vajadzētu izbeigt šādu praksi. Un tad eh, mēs ir aprēķini, ka 215 miljoni strādā šādā nežēlīgā eksploatācijas formā. Bet jāsaka, ka šeit šis cipars nav galējs, te ir arī e, tas um, multiplikātora efekts, jo šie produkti tiek eksportēti un pak, e, tā, tiek skarts arī citas darba formas. Jūs pieminējāt šo karsto tālruņu līniju, mēs šādu ideju ļoti atbalstam. Mēs uzskatām, ka būtu svarīgi iesaistīt arī patērētājs. Patērētājiem ir noteikti jāzina, ka šis produkts ir, izmantot, ir izgatavots izmantojot bērnu darbu. Un parasti tie patērētājs zina, ka lūk šeit ir bijis bērnu darbs, tad arī šādu produktu varbūt pērku uzmanīgāk. Tātad marķēšana ar uzrakstu bērnu darbs. Un, ja būs šāds marķējums, tad droši vien patērētājs neizvēlēsies tādu, ko ir izgatavojis bērns, jo parasti patērētāji neizvēlas šādus produktus, ko ir izgatavojuši bērni. Un tā mēs virzamies uz nākotni bez bērnu darba. Jūs uzvēt jautājumu, kā mēs varētu sadarboties ar uzņēmumiem, lai panāktu mērķi. Šeit Nīderlandē man ir jāpiekrīt eh, jūsu domai par subsīdiem, ka nevajadzētu dot subsīdijas tādām firmām, jo daži uzņēmumi tiešām iegūst kaut kādas atbalsta formas no valdībām, kaut vai eksporta kredīta formā, un uh, ja šīs firmas, šie uzņēmumi paskaidro, ka viņi neizmantos bērnu darbu, tad viņiem attiecīgi šis kredīts arī tiek piešķirts. Bet mēs domājam par noteikumiem, kā to darīt, jo šis jautājums nav tik viennozīmīgs, te ir vesela pakete, ir jāsniedz pamatojums un tā tālāk. Pamatojums vai attiecīga, attiecīga pierādījuma, ka bērnu darbs netiek izmantots. Un, ja uzņēmums paziņo, ka bērnu darbs lūk netiks izmantots, tad eh, šiem uzņēmiem noteikti ir arī jāpilda savus solījums. Un tad tiek konstatēts, ja tiek konstatēts, ka uzņēmumam, kurš ir deklarējis, ka bērnu darbs netiek izmantots, tomēr tas tiek darīts, tad attiecīgi subsīdija tiek ņemta nost un vēl arī tiek likta soda nauda. Tad no sākuma uzņēmumam ir jāpaziņo, ka bērnu darbs tur netiek izmantos, un pēc tam jau laika periodā tomēr tiek konstatēts, ka bērnu darbs ir tad uzņēmumam ir jāmaksā sots, un vairs šāds uzņēmums nevar pretendēt uz subsīdijas saņemšanu. Tas e, ir arī vēl viens veids, kā attīrīt šo ķēdi no bērna darba. E, tālāk e, jūs uzdevāt jautājumu par to, ka bērnu darba jautājumu varētu integrēt ārējā rīcības dienesta darba kārtībā. Uh, Šeit es varu piekrist, uzskat, ka visiem departamentiem ir jābūt iesaistītiem, visām struktūrvienībām ir jāapzina šis jautājums, un jo augstāks līmenis, jo labāk. Arī pavisam visam augstā līmenī Eiropas Savienībā ir jāatzīst, ka šis jautājums ir ļoti nopietna problēma. Jūs eh, arī pieminējāt cilvēku tiesību deleģēšanas jautājumu. Mums ir eh, jādomā kā to visu kompleksi atrisināt. Agrāk es strādāju pie cilvēktiesību fonda izveidošanas. Tā bija daļa no mūsu valdības politikas. Mēs sastrādājāmies ar dažādām citām valdībām. Mūsu mērķis bija izvērst projekts, atbalstīt cilvēktiesību projektus dažādās valstīs. Un tad, kad mēs sākām strādāt, daži teica, uh, ka tā ir nenormāla ideja atbalstīt šādu darbību ar 25 miljoniem eiro. Jo vēstniecības ne, nevienmēr pieņems šādu pieeju, bet es piedalījos tad kādā vēstnieku gada konferencē un centos pārliecināt šos vēstniekus, ka lūk, tomēr šajos projektos ir jāiesaistās. Un ja šie projekti netiek īstenot nākamā gada, tad jums būs problēma, tā es teicu vēstniekiem. Uh, bet um, tagad es redzu un konstatēju, ka vēstniecības uh, tomēr atrod finanšu resursus un dod savu ieguldījumu, proti arī vēstniecības grib aktīvi piedalīties šajā darbā. Un decembrī mēs nonācām pie secinājuma, ka katrai vēstniecībai ir jānorganizē kāds uh, cilvēktiesību pasākums. Tāda ir instrukcija, ko ir saņēmušas visas vēstniecības, un līdz ar to tas vairo arī apziņu par to, ka šis jautājums ir aktuāls un pie tā ir jāstrādā. Tālāk, angļu valodā, kā mēs varētu īstenot saistošus uh, pasākumus, kā mēs varam izdarīt tā, lai būtu saistoši mēri pieņemti pret uzņēmumiem. Vispirms Nīderlandē Mani atbalsta darba devēja organizācija. Darba devēji teikuši Nīderlandē, ka nē, mēs negribam nekādas bērnu darba formas, nē, mēs negribam, lai mūsu produkti tiktu ražoti ar bērnu darba, varbūt pat verdzības formu palīdzību. Mēs negribam, lai bērni strādā nežēlīgos apstākļos. Un uzņēmumi saka, ka viņi tiešām grib, lai šādi saistoši pasākumi vai normatīvi tiktu pieņemti. Kāpēc? Tāpēc, ka grib, lai visiem būtu vienādi spēles noteikumi, lai nebūtu, teiksim, kādam uzņēmumam priekšrocības, kas izriet no tā, ka bērnu darbs tiek izmantots. Proti, darba devējs ziņo, ka viņu interesēs ir, lai būtu šie instrumenti, kas būtu visiem kopīgi. Un uh, darba devēja organizācija strādās kopā ar mūsu ministriju pie noteikts sistēmas, kas ir saistīta ar valsts subsīdijām. Uh, Es vedu pārunas ar viņiem, mēs skatāmies, kas ir iespējams. Ja uzņēmums nodarbojas ar tirzniecību, pie mums Nīderlande, tad līdzīgām normām ir jāeksistē arī otrā valstī. Ja pie mums ir tā, tad jābūt iespēja arī citā valstī rīkoties pret šo darba formu. Vispār runāt plašāk, mēs strādājam kopā ar sociālajiem partneriem, varētu teikt, ka mēs strādājam visi kopā, arotbiedrības, uzņēmumi un citi, bet tam visam ir nepieciešams laiks. It īpaši, ja jūs gribat Eiropas līmenī strādāt ar sociālajiem partneriem, jo Eiropas līmenī sociālajie partneri nav tik labi organizēti kā, piemēram, Nīderlandē. Pēdējais komentārs, ko dzirdēju saikne ar attīstības sadarbību. Es uzskatu, ka piekļuva izglītība ir galvenais ierocis cīņā pret bērnu darbu. Eiropas Savienība un dalība valstis ļoti lielu finanšu īpatsvaru piešķir izglītības attīstībai, attīstības kontekstā mērķis ir panākt to, lai visi bērni mācās skolā, bet mēs varētu arī veidot mērķtiecīgākas rīcības. Ko mēs esam arī darījuši? Mērķim ir jābūt darboties mērķtiecīgi, lai aptvertu lielākas bērnu kategorijas. Nu, piemēram, piemēram, Indijā mēs esam atvēruši skolas, darbojoties kopā ar nevalstiskajām organizācijām, turpat blakus pie dzelzceļa stācijas vai pie raktuvēm, kur strādā daudz bērnu, mēs esam atvēruši skolas, lai parādītu alternatīvu, alternatīvu veidu, kā nodarbināt šos bērnus. Mēs esam saistījuši šo uh, programmu ar Indijas valdības programmu, kur Indijas valdība piešķir šīm skolām brīv uh, bezmaksēdienu. Uh, rezultātā bija arī tāda ieinteresētība no viņu puses un arī interesē bērnus apmeklēt skolu, tur ir bezmaksētiens. Un um, devēju valstīm, donoru valstīm ir jāiesaistās programmās. Un uh, šeit pamat pamats ir Startautiskās darba organizācijas 182. konvencija. Un devējiem sponsoriem ir jāiesaistās jābūt interesētiem piedalīties šādās programmās, un mēs cenšamies šīs intereses saistīt kopā. Un pavisam pēdējais komentārs vai jautājums bija par to, ko dara Eiropas komisija, lai cīnītos pret šo parādību. Pēdējā Eiropas komisija. Tajā brīdī, kad attiecīgo portfeli pārņēma Ketija Eštone strādāja pie šiem jautājumiem. Un arī es strādāju ar Geriju Aštoni, strādāju kopā pie kāda priekšlikuma par bērnu darbu, ko mēs pagājuši gadu prezentējām komisijai. Gerijas Aštons priekštecis nebija pārāk ieinteresēta darboties šajā jomā, bet Aštons kundze ir ieinteresēta vai bija ieinteresēta. Un tad tika izstrādāts Eiropas komisijas ziņojums, kas tika izstrādāts eh, attīstot Aštons iniciatīvu. Un šajā dokumentā ir vesela pakete ar priekšlikumiem, ieskaitot arī tirdzniecības joms pasākumi, un ir skats vērst uz nākotni, kā cīnīties pret bērnu darbu. Esmu pārliecināts, ka arī jaunā komisija turpinās šo darbu, ņemot par pamatu ziņojumu, kas tika prezentēts pagājušajā gadu februārī. Paldies! Paldies! Un savu kolēģi vārdā, eh, kur jautājums jūs uzklausījām, es eh, apsolos, ka mēs centīsimies strādāt kopā gan ar jums, gan ar padomu un komisiju un cīnīsimies kopā. Es zinu, ka jums jāskrien uz nākamo sanāksmi, bet no manas puses ir eh, vēl viens ierosinājums, kur es ļoti augstu vērtētu sadarbību ar jums. Uh, Es gribu runāt par priekšsēdētāju piezīmēm, un vēl viens jautājums jūsu klātbūtnē, ko es gribētu šeit pieminēt. Mums ir ES Meksika, kas ir cilvēktiesība dialogs 12. aprīlī, kas notika, un šis dialogs ir īsi pirms samita, kas notiks 17. maijā Madridē, arī saistībā ar Meksiku. Meksikā ir noticis ļoti būtisks cilvēktiesību pārkāpums. 27. aprīlī divi cilvēktiesību aktīvisti tika nogalināti. Šie aktīvisti tika nogalināti tad, kad viņi e, piedalījās e, San Juan Kopalā kādā pasākumā, lai aizstāvētu vietējos iedzīvotājus. Un šos aktīvi, aktīvistiem uzbruka paramilitāristu grupu Eiropas, un es gribētu, lai jūs paceļat šo jautājumu augstākajā politiskajā līmenī, proti samita, jo šis gadījums Mek Meksikā ir ļoti augsts nesodāmības piemērs, jo nesodāmība vispār valda tajā pasaules malā, tur notiek ļoti daudz slepkavības, kas netiek izmeklēts. Tāpēc lūdzu, lūdzu, ja jūs varat kaut ko darīt šai ziņā, es nesaku to tikai tādēļ, ka viens no diviem noslapkavotiem bija Soms, kas nāk no manas valsts, un es esmu strādājis viņa organizācijā daudz un pamatīgi. Tas ne tikai tādēļ, vispār šis gadījums ir ļoti nopietns, un es domāju, ka šis ir vēl viens gadījums, kur cilvēku tiesību jautājumu vajadzētu inkorporēt tirsniecības politikā, kā arī citās politikās. Kaut gan tas nevienmēr ir vienkārši. Ministra kungs, liels paldies, ka jūs bijāt šeit mūsu sanāksmē, un mēs turpināsim ar mūsu tālāko darba kārtību. Ministrs, paldies! Priekšsēdētāji! Es eh, noteikti gribētu jums apsolīt, ka dialogā ar Meksiku mēs runāsim par cilvēktiesību jautājumu, un ir tīpaši par šo nesodāmību e, saistībā ar milicijas aktivitātēm. Es e, arī runāšu par šo slepkavību e, šajā vietā, par ko jūs runājāt. Un tagad teikšu jums lielu paldies par viesmīlību, paldies par iespēju mainīties ar domām ar deputātiem. Paldies! So without any, any break. Līdz ar to bez kavēšanās turpināsim ceturto darba kārtības punktu priekšsēdētājs paziņojumi. Tātad es izmantošu tādu kā īziņu stilu, lai mēs nekavētu laiku šim jautājumam. Īsumā. Mums būs e, tāda tikšanās aizslēgtām durvīm par pēdējo notikumu attīstību Eiropas Savienības un Krievijas Krievijas eh, cilvēktiesību jautājumu sarunās 2. jūnijā. Un eh, šī tikšanās būs kopīga ar Eiropas Savienības un Krievijas eh, parlamentārās sadarbības komitejas ietvaros. Tātad mēs mēģinam ar vien ciešāk sadarboties ar konkrētu valstu delegācijām, un šajā gadījumā tā būs Krievija. Es jau pieminēju, ka mums ir bijusi vēstuļu apmaiņa gan ar komisiju, gan ar padomu par, par to, kā sagatavot konfidenciāls dokumentus par cilvēktiesībām, un esmu pārliecināta, ka mums izdosies rast konstruktīvu risinājumu. Otrais, kā jūs ziniet, parlaments ir nolēmis sūtīt eh, uz Kampalu, uz Ugandu uh, delegāciju, kas piedalīsies cilvēktiesību konferencē. Un doma ir tāda, ka mūsu parlamenta delegācija piedalīsies šajā konferencē no 31. māja līdz 2. jūnijam. Un šonedēļ, trešdien, 12. maijā, pulkstens 11. notiks šīs delegācijas vizītes sagatavošanas sēde. Ļoti svarīgi ir pieminēt, ka komisijas un padomas paziņojuma sakarā uh, Māja plenārsēdē parlaments pieņems rezolūciju. Līdz ar to tas būtu ļoti labi, ja mūsu delegācija varētu piedalīties šajās sarunās un, protams, uzlabot arī starptautisko kriminālu noziegumu tiesāšanu. Vēlētos vēl atgādināt, ka sekretariātam būtu nepieciešams zināt tos, kur piedalās delegācijas vizītē, tūlīt nekavējoties. Nākamais. Vēl viena delegācija tika nosūtīta uz apvienoto nāciju organizācijas uh, izsludināt to iezīmiešu jautājumu komiteju no 30. aprīļa Tajā piedalījās vairāki mūsu komitejas deputāti, un es būtu ārkārtīgi interesēta dzirdēt viņu stāstīto par piedzīvotu Ņujorkā jūnijā. Un visbeidzot, es jau pieminēju Eiropas Savienības un Meksikas cilvēktiesību dialogu un traģiskos pēdējā laika notikumus Meksikā. Un nolēmu jums pastāstīt par savu tikšanos ar Meksikas vēstnieku Eiropas Savienībā, un vēstniece nosauca šo negadījumu par negadījumu. Tas nav nekāds negadījums. Visticamākāk, ka tas ir organizētās noziedzības pastrādāts noziegums. Tas nav negadījums, tas ir noziegums. Un visbeidzot, labās ziņas. Eiropas komisijas augstā pārstāva Aštons kundze devās uz Ķīnu kopā ar Eiropas komisijas prezidentu. Un mums ir e, tapis zināms, ka viņa privātā kārtā tikās arī ar cilvēktiesību aktīvistiem Ķīnā. Mums būs interesanti to uzklausīt. Un tomēr izskatās, ka Šanhais Expo izstādes atklāšana ir e, notikusi vienlaicīgi ar daudzu aktīvistu ievietošanu cietumā, un man ir Jā, es saku nožēlu, ka tik daudz komisāru devās uz ekspo atvēršanas ceremoniju un neko neteica par cilvēktiesību pārkāpumiem, kur notika turpat burtiski aiz ekspo sienām. Vēl bez tam ir ALDE politiskās grupas iniciatīva par ilguru situāciju, un 29. un 30. aprīlī šī ALDES rezolūcija tika pieņemta. Uh, Vienlaicīgi ar UMPO organizāciju, mēs par šo organizāciju jau daudz zinām, un kopā ar Pasaules Uiguru kongresu. Komitejas vārdā es izsūtīju manu eh, izsūtīja vārdos izteikt pārliecību par to, ka Ķīnas Tautas Republikai ir jāievēro gan uiguru, gan tibetiešu minoritāšu tiesībām un eh, nedrīkst piemērot represiju un vardarbības politiku attiecībā pret minoritātēm. Andri Kienes kundze un es nosūtījām uh, mūsu ideju par to, ka Taivanā ir atcelts nāves sots, un eh, mēs nosūtījām to, ka cilvēki, kuri ir, uh, kuriem ir piešķirts sots saskaņā ar kriminālu kodeksu, viņiem tiek piemērots nāves sots. Vēl bez tam Tanok kungs ir publiski, pub, publiski aizstāvējis Taivānas tiesības īstenot nāves sodus. Un, protams, ka Taivāna ir demokrātija, un tā ir iesaistījusies debatēs par nāves sodu, un ir arī citas demokrātiskas valsts, tādas kā apvienotās nācijas un Japāna, kuras arī īsteno nāvesodus, piespriež un izpilda nāvesodus. Tātad tie ir Tanoka kunga vārdi. Un e, atcerēsimies arī, ka augstā pārstāva nosodīja šos nāvesodus. Cilvēktiesību pārkāpumu Filipīnā, par kuriem daudz esam runājuši mūsu pēdējā tikšanās reizē, toreiz mēs uzklausījām lielisko un aktīvo pasaules organizācijas pret eh, spīdzināšanu pārstāvi. To, ka Anuārs Tim Hasims, filipīnietis, viņu, viņam brutāli tika uzbrukts eh, vienā no reģionālajiem cietumiem, un, eh, protams, viņš tiek apkā apvainots sadarbībā ar islāmistu organizācijām, uh, un eh, saskaņā ar patreizējiem standartiem es lūdzu um, vēstniekam nosūtīt Filipīnas valdībai manu nosūdījumu. Un visbeidzot, Eiropas Savienības ārējās darbības dienests. Pagājušajā nedēļā droši vien vairāk no jums piedalījās ārlietu komitejas sēdē, kur Ferhofstāda un Broka kungi nāca klajā ar priekšlikumiem ārlietu dienestu izveidē. Un vēlētos pavisam īsi atgādināt, kas tad šajos grozījumos parādījās. Tā tad abi kungi vēlas, lai būtu šajā ārlietu dienestā atsevišķa cilvēktiesību vienība, nodaļa. Un eh, mums varbūt ir jāsaprot, kas ar to ir domāts jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī nodaļa, cilvēktiesība nodaļa, lai kāda tā arī būtu, ir svarīgi, lai tā būtu pietiekam augstā līmenī un darbotos pietiekam augstā līmenī. Un mums par to ir jārunā. Tagad pretējā gadījumā mēs šo iespēju zaudēt. zaudēsim. Nākamais par cilvēktiesībām Eh, doma ir tāda, ka par cilvēktiesībām ir jārunā pilnīgi visām Eiropas Savienības delegācijām un misijām. Un trešais - Eiropas Savienības cilvēktiesību un demokrātijas instruments. Tiek runāts arī par citiem instrumentiem, kuri ir jāsagatavo un jāiesniedz komisijai. Tas varbūt ir īsumā. Vēlējos vēl piebilst, ka ir tādas nevalstiskās organizācijas, kuras ļoti cieši seko līdzi notikuma attīstībai. Šīs organizācijas ir nākušas klajā ar ideju, ka apakškomiteja varētu uzaicināt Eiropas Savienības dalību valstu attiecīgo uh, komisiju, tātad parlamentu attiecīgo komisiju pārstāvis, un varbūt, ka mēs varam par to diskutēt, varbūt, ka ir pienācis laiks tā rīkoties, vai arī ir par vēlu, bet jebkurā gadījumā mums ir iespējams darboties šādā formātā, tātad mūsu apakškomiteja un dalību valstu parlamentu attiecīgās komisijas. Mums būtu iespējams šādā veidā darboties. Tātad eh, par to mums noteikti būs vēl jādiskutē. Vai ir kāds, kas vēlētos izteikties? Pavisam īsi. Irānā šorīt ir izpildījis nāvesots pieciem cilvēkiem, un es uzskatu, ka eh, jūnijā līdz jūnijā paredzētajām e, Irānas vēlēšanām vēl tiks izpildīti nāves sodi, un es vēlētos, lai Bužek kungs parlamenta vārdā nosodītu šos nāves sodus. Vai ir vēl kāds Hovet kungs? Jā, es esmu pēdējā laikā sekojis līdzi šī ziņojuma attīstībai, un es zinu, ka e, kolēģi daudz ir nākuši klajā ar idejām par to, ko mēs vēlētos pateikt. Es nezinu, vai par to mums būtu jārunā šajā sēdē, bet katrā ziņā mēs to vēlamies atbalstīt. Jā, tātad e, sēde ar dalību valstu parlamentiem, saka priekšsēdētāja. Es varbūt to vēlētos redzēt tādā formātā, ka mums ir jārunā ar komitejām, ar tām komitejām, kuras atbild par ārlietām. Mums nav varbūt jārunā ar tām parlamentārajām komitejām, kuras iekšē, Eiropas Savienības iekšēnē strādā ar cilvēktiesībām. Varbūt, ka mums vajadzētu sadarboties ar AFET, un ja AFET E, birojas piekritu, piekrist, ka mēs veidojam šādu konferenci, kurā piedalītos dalībvalsts parlamentu pārstāvi, bet paldies par jūsu ideju. Es redzu, ka šeit ir vairāk, kur pacietīgi ir gaidījuši, kamēr mēs uzsāksim mūsu nākamo programmas punktu. Tātad e, mēs esam nonākuši līdz piektajam darba kārtības punktam. Eiropas kaimiņa attiecību politika ar austrumu un dienvidu valstīm. Un diskusijas mēs veidojam pēc komisijas 22. aprīļa progresa ziņojumiem. Mēs izskatīsim Ukrainas un Ēģiptes gadījumus, tātad viena valsts austrumos un viena dienvidos. Pilnīgi noteikti var apgalvot, ka Eiropas Savienības kaimiņa attiecība politika ir viens no ārējās politikas būtiskākajiem instrumentiem. Līdz ar to ir e, tikai adekvāti, ka mūsu apakškomiteja kopš 2004. gada izveidotajai ārlietu politikai, ka mēs ļoti cieši sekojam tieši cilvēktiesību jautājumam. Šodien mēs diskutēsim par cilvēktiesībām balstoties uz komisijas ikgada ziņojumu, un e, tā kā šī ziņojuma nopublicēšana ir aizkavējusies, tad es uzskatu, ka mūsu diskusija ir tieši laikā. Ņemot vērā to, kas ir nokrit, noticis Eiropas Savienības kaimiņattiecību politikā pēdējā laikā, mēs vēlētos uzmanību vērst uz šīm divām valstīm. Tagad es došu vārdu mūsu uzaicinātajiem runātājiem. Un varbūt katrs kādas astoņas minūtes, tad būtu ļoti labi. Redzēsim, vai mums tas izdosies, un vispirms vēlētos dot vārdu Rudgaram Viselsa kungam. Šobrīd Visels kungs ir Eiropas kaimiņa attiecību politikas koordinācijas nodaļas komisijā direktors. Un pēc tam būs Gregoārs Terī, kas ir Starptautiskās cilvēktiesība federācijas pārstāvis, un viņš nāks klajā ar komunikē dienvidu un austrumu dimensijā. Vispirms Viselkungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs skundze. Vispirms man jāatvainojas. Kā jau jūs paziņojāt, komisija pa bija paredzējusi pieņemt uh, ziņojumu, to igad ziņojumu par eh, Eiropas eh, kaimiņu attiecību politiku aprīļa beigās, bet uh, iekšēja apsvērumu dēļ uh, tas ziņojums vēl nav pieņemts un paredzēts to pieņemt šonadēļ trešdien. Tātad pat labam šis uh, paziņojums vēl nav uh, pieejams, bet tas būs pieejams un mani komentāri un es domāju arī manu kolēģu komentāri, kurus jūs dzirdēsiet turpmāk, ir pamatoti ar šo te darbu pie šī paziņojuma. Mm, Materiālus sagatavoja komisijas dienesti. Kaimiņa attiecība politika balstās uz eh, kopīgu atņemšanos no Eiropas eh, Savienības eh, un tās partneru valstu puses par cilvēktiesību jautājumiem. Cilvēktiesību jautājumi ir svarīga daļa no Eiropas eh, Savienības eh, rīcības plāniem. Un eh, tie ir iekļaut gandrīz visos kaimiņa attiecību nolīgumu Uh, gandrīz visos kaimiņotiesību nolīgumos. Un te ir arī nozaru uh, ziņojumi par uh, Eiropas eh, kaimiņa attiecību nolīgumu, nolīgumu rezultātiem. Te ir runa par piecu gadu darbu kopš 2004. līdz 2009. gada. Ir jānorāda, ka daudz kas jau ir panākts, jo īpaši ekonomikas jomā, taču veiksmes demokrātijas jomā ir bijušas mazākas daudzas valstis ir parakstījuši eh, cilvēktiesību konvencijas un protokols, taču reālā šo protokolu un konvenciju īstenošana rosina bažas. Ir panākt zināms progress Ēģiptē, piemēram, saistībā ar, ar dzimumu orgānu kropļošanu. Tā tagad tiek uzskatīta par um, sieviešu tiesību pārkāpumu un tā ir krimināla sodība. Sodāma. Ukraina eh, liels eh, sasniegums bija Temniki atcelšana. Taču vispārējā aina vēl ar vienu nav apmierinoša. Cīņa ar spīdzināšanu vēl ar vienu nav nonākusi galā. Pastāv nopietnas problēmas daudzās valstīs saistībā ar uh, izteikuma brīvību, jo īpaši medijos ar eh, biedrošanās un asociācijas tiesībām. Un pārāk maz tiesību tiek arī piešķirtas cilvēktiesību aizstāvjiem un aktīvistiem. Nāves sots vēl ar vien tiek izdarīts vairākās kaimiņu valstīs, tā skaitā Eģipte. Un patvērumu meklētāji un bēgļi mūsu kaimiņu valstīs nesaņem pietiekošu aizsardzību un atbalstu. Daudzās valstīs ne vēlēšanu tiesiskais ietvarts, ne arī vēlēšanu īstenošana neatbilst vispārējām prasībām. Taču dažās no mūsu kaimiņu valstīm tomēr bija brīvas un eh, taisnīgas vēlēšanas, piemēram, Ukrainā šogad. Komisija uzskata, ka mums jāturpina iedrošināt mūsu partneri, uzlabot labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu. Tas nav paš, pašmērķis, bet tas ir labs pamats politiskajai stabilitātei un ekonomiskajai izaugsmai. Mums ir rūpīgi jānovērtē progress šajā jomā un e, visi ar to saistītie rezultāti. Un tas tad būtu pamats mūsu attiecībām kaimiņā ar mūsu kaimiņu valstīm un partneriem. Es zinu, ka mēs, protams, varam rēķināties ar šīs apakškomitejas atbalstu, un es ceru, ka uh, diskusijas šodien mm, vairāk uh, paplašinās mūsu skatu uz mūsu galvenajiem reģionālajiem partneriem un kaimiņiem. Uh, Ēģipti un Ukrainu. Es katrā ziņā pateicos arī saviem partneriem, kolēģiem. Paldies, Viselkungs! Es esmu pārliecināta, ka mēs augstu vērtējam jūsu atklāto situācijas raksturojumu. Un mēs eh, labprāt arī sadarbosimies ar jums šīs situācijas uzlabošanā. Un tagad es gribētu dot vārdu Gregoram Terī, lūdzu. Liels paldies, eh, priekšētājs kundze. Man prezentācija būs franču valodā. Nu jau veselu, pirms veselu mēneša FIDEH e noturēja uh, konkurenci, eh, no, konferenci par Armēniju. Uh, tur bija 60 uh, organizācijas, kas nodarbojas ar cilvēku tiesībām, un mums bija arī Eh, komisārs eh, cēmiņa attiecību politikai un bija 300 pārstāvi no cilvēktiesība aizsardzības organizācijām. Un te mums bija arī neliela diskusija ar apmēram 30 kaimiņa attiecību, kaimiņu valstu organizācijām. Un mēs varējām izvērst analīzi un jo īpaši saistībā ar uh, kaimiņa attiecību politiku, jo šī te or, mūsu organizācija FIDH tieši nodarbojas ar kaimiņa attiecību jautājumiem. Un ar deputātiem un iestādēm mēs vēlreiz esam spiest secināt, ka bieži vien šāda maza konference tiek uzskatīta par uh, cerības nesēju gan instrumentu ziņā, gan politikas ziņā. Uh, Un tiek uzskatīts, ka šī e, politikas metodoloģija varētu palīdzēt e, cilvēktiesību joms uzlabošanā mūsu kaimiņu valstīs. Taču mūsu organizācijas, biedra organizācijas arī ir pārliecināts par to, ka demokrātijas un cilvēktiesību jautājumos kaimiņu attiecības politika nav pietiekama, un jo īpaši Uh, bažas rosiņa tas, ka kaimiņa attiecība politika, e, jo īpaši uh, saistībā ar katru konkrēto dalību valsti, pārkāpj pašus kaimiņa attiecību politikas pamatprincips. Un te ir novērojama neproporcionāla situācija, cerības ir milzīgas, taču e, mums kā iestāžu pārstāvjiem, ir satraucoši novērot to, ka mūsu partneri apzinās, ka reālā situācija tik lielā mērā netiek uzlabot mūsu partneru valstīs. Kaut arī Vizela kungs, kā minēja, ir kopīgas vērtības. Un eh, mūsu organizācijas eh, analīze ir tāda, ka, lai kaimiņattiecību politika gūtu panākumus, tad ir jāstrādā divos virzienos. Vertikālā līmenī cilvēktiesība jautājums ir jānoliek pašā politikas centrā, pievēr, piemērojot Eiropas kaimiņa attiecību politikas pamatprincips, un horizontālā līmenī, un arī tas ir ļoti svarīgi, ir jāiepludina, jāiekļauj šī cilvēka attiecību joma visos instrumentos un visās politikās, jo šie procesi nedrīkst būt e, atdalīti, un tas attiec gan uz cīņu ar, ar terorismu, gan e, ar, ar e, citām jomām. Un līdz ar to mēs arī secinām, ka šī kaimiņa attiecība politika tika izveidotas paplašināšanas politikas principa. Te ir vairāki darbības plāni un progresa ziņojumi. Taču šīs kaimiņa attiecības patiesībā kaimiņu valstis nav paredzējušas iekļauties Eiropas Savienībā. Un tāpēc Eh, vairāk, jāņem vērā, ka vairākām eh, kaimiņu valstīm nemaz nav nopietnu eh, nodomu uzlabot situāciju cilvēktiesību jomā. Un pēdējo sešu gadu laikā mēs esam secinājuši, ka kaimiņu attiecību politika varētu būt laba papildu politika progresa ceļā uz progresu, taču tā nav uzskatām par stimulu progresam. Un te, piemēram, ir paraugs Maroka. Tad, kad eh, cilvēktiesību eh, jautājumi Marokā vairs netika uzskatīti par pietiekoši svarīgiem, tad Eiropas Savienības eh, paraugs nekalpoja par stimulu uzlabot situāciju. Un šai ziņā Eiropas Savienība lielā mērā neizveido, ne, viņai neizdodas īstenot savus mērķus. Te ir runa par eh, kopīgo apņemšanos, par kur runāja Viselkungs. Te ir runa par eh, kopīgo vērtību situāciju uzlabošanu. Te, piemēram, ir runa par eh, cilvēku tiesībām, par demokrātiju Un e, rīcības plāns apliecina kopīgos mērķus, bet no otras puses attiecību padziļināšanās lielā mērā ir atkarīga no kopīgajām prioritātām, jo īpaši saistībā ar cilvēktiesībām demokrātiju. Un te es gribētu minēt konkrētu piemēru, dokuments, kas uh, tika publiskots pirms vairākām nedēļām, un par to arī tika diskutēts. Un te šai dokumentā atainās, atainojas iestāžu nekonsekvence kaimiņa attiecību politikā. Piemēram, Tunisija 2011-2013 šī gada politika, eh, šogad politika. Un te es apmēram citēju. Valdība piešķir ļoti lielu nozīmu sociālo un individuālo tiesību nodrošināšanai, lai arī veicinātu demokrātiju Eiropas garā. Ir secināma liela partija un eh, valsts klātbūtne eh, kultūras, eh, mediju un arī asociatīvās jomas ziņā. Un te nu mēs redzam smalku seifēmismus, un te nu uh, komisija arī min, ka galvenais mērķis uh, Tunisijā ir stiprināt politisko dialogu, lai izveidotu, jo īpaši paaugstināt status šai valstī. Un te ir arī runa par to, Eh, ka jāpastiprina demokrātijas nozīme. Kad mēs lasām šo paragrāfu, tad te mēs secinām, ka Eiropas eh, gara ieturētā, garā ieturētā demokrātija eh, šie tiek atbalstīti ar kopējo rīcības plānu, taču te te eh, netiek minēts, ka mēs varētu uz, eh, cieši sadarboties ar valstīm, ievērojot viņu principus šajā pašā nacionālajā programmā parādās viena nodaļa, kur ir minēts, ka 15 miljoni eiro tiks piešķirti. Tunisijai ir uzlabotās tiesības sargājušās iestādes, taču nekur nav minēts, Eh, par to, ka tiesību sargājušās iestādes būtu neatkarīgas, vai par to, ka tiktu piešķirt līdzekļi cilvēktiesības situācijas uzlabošanai. Un te, nu, mums vajadzētu pieprasīt, lai Tunisijas modernizācija iesaistītu arī cilvēktiesību jautājumu. Jo pat labam eh, tiesību sargājušās iestādes ir represija instruments šai valstī. Un noslēgumā mums vajadzētu daudz vairāk ieguldīt uh, līdzekļu un centienu cilvēktiesību jums uzlabošanā, un tas ir saistīts arī ar budžetu kontroli, lai sadarbības programmās tiktu minēts arī cilvēktiesību jautājums. Un otrkārt ir jāizveido daudz stingrāka, ciešāka uzlabošana, izmantojot uh, kaimiņa attiecību politikas eh, instrumenti, cilvēktiesību situācijas novērošana, politiskās situācijas novērošana. Treškārt ir jāievēro atšķirīgie principi demokrātijas progresā. Un eh, arī jāņem vērā, ka pat laban kritērija attiecībās ar ar Izraēlu ir bijuši atšķirīgi uh, no tiem, kādi tika piemērot Tunisijai. Ar to es arī beidzu. Es esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies, uh, Terīkungs, par šiem kritiskajiem komentāriem. Esmu pārliecināts, ka komisijas pārstāve varēs komentēt šos jautājumus, šīs situācijas, par kurām jūs stāstījāt. Un ar jūsu atļauju es gribētu tagad ķerties eh, konkrēti pie valstīm, pie mūsu konkrētām lietām, un, eh, un es eh, aicinātu izvērst vienu kopīgu debati, un tad no sākuma mums būs īsts prezentācijas par Ukrainu un par Ēģipti. Un tad tā arī rīkosimies, un tagad es gribētu aicināt Reinholdu Brenderu, kas ir Eiropas komisijas DG Relex vadītāja vietnieks, lūdzu. Paldies! Es runāšu vācu valodā. Man kolēģis eh, Rutgers Visels jau ievadīšo sārunu Viņš atzīmēja, ka tiesiskais ietvers, likumiskais ietvers mūsu valstīs, par kurām mēs šodien runājam, ir uzlabojies, tomēr īstenošana vēl atpaliek. Tātad to varētu attiecināt pilnībā uz Ukrainu. Tad vispārīgais komentārs man ir tāds, ka Ukraina ir progresējusi pēdējos gados, bet īstenošana, likumu īstenošana, arī tiesiskā ietvara radīšana. Uh, atpaliek, tie, tieši īstenošana atpaliek īstenībā. Un šeit ir tikai četras atziņas, ko es gribētu šeit pateikt, kaut gan noteikti ļoti daudz dažādu domu un atziņu, bet tikai četras šodien. Pirmais - cilvēku tiesību pārkāpumi ieslodzīto kontekstā, cietumā turēšana. Šeit ir cilvēktiesību pārkāpumi ļoti nopietni, kas turpinās jau gadiem ilgi. Te ir spīdzināšana, lai izspiestu atzīšanos, un apstākļi cietumos arī nežēlīgi. Otrais e, - cilvēktiesību uzraudzības struktūra vienība, kas ir strādājis pie ārlietu ministrijas, tagad ir slēgta šī vienība. Tātad daudz organizācijas ir jau norādījuši uz to, ka šī biroja slēgšana ir ļoti neiedzīga lieta. Uh, Un par cietumiem. Apstākļi cietumos ir uzlabojušies eh, salīdzinot ar pirmstiesas aizturēšanas vietām. Eh, un eh, attieksme pret ieslodzītajiem neatbilst nekādiem normatīviem. Ir vairāki instrumenti, vairāki dokumenti, kas ir vērsti vērsti uz situācijas uzlabošanu. Teiksim, ir, inspektoram ir jābūt tiesībām apmeklēt bez iepriekšēja brīdinājuma attiecīgo kameru. Tas notiek, tomēr ir ļoti nopietni pārkāpumi. Pretspīdzināšanas konvencija, piemēram, ir pār, pārkāpta, kaut gan Ukraina šo konvenciju ir parakstījusi varētu teikt, ka nav tāda mehānisma šajā valstī, kas organizētu šo darbu, un arī inspektori, kuriem būtu jāierodas bez, bez rīdināšanas, nevar realizēt šo savu tiesību. Tālāk nākamais elements attiecās uz bēgļiem, patvērumu meklētājiem. Ir zinām procedūra, kur tiek izskatīts patvērumu lūdzēju lietas. Ap, ano augstais pārstāvs bēgļu lietās arī ir konstatējis, ka apstākļi bēgļiem tomēr nav piemērot, un arī reģistrācijas sistēma nav apmierinoša. Tiek ir bēgļi, kas lūdz patvērumu, viņi turēti tiek aizturējumā ilgi un nepamatoti. Policija aiztur uz ilgu laiku bez vajadzības, un tādējādi mēs konstatējam, ka notiek cilvēku tiesību pārkāpumi arī šiem bēgļiem. ir iespējama arī piespiedu atgriešana uz mītnes zemēm, un ja bēglis tiek atgriezts, tad tur viņa dzīvība var būt apdraudēta. Un vispār ļoti bieži bēgļi patvērumu meklētāji tiek pakļauti fiziskiem uzbrukumiem. Tālāk jautājums, ka minoritāšu diskriminācija arī tas ir sastopams un dažādi tiesiski instrumenti, kuriem vajadzētu aizstāvēt minoritātes, šie tiesiski instrumenti nav attīstīti un ir ļoti daudz dažādas minoritātes, mazākumtautības arī, un tās netiek attiecīgi aizsargāts, jo nav attiecīgie instrumenti. Piemēram, tāds aspekts, kā apmācība mazākuma tautības valodā, un šeit mēs redzam, ka valdības vārdi nesaskan ar darbiem, jo vārdos valdība grib atbalstīt un vis, vis kaut ko stimulēt, bet faktiski mazākuma tautību valodas klasēs netiek izmantotas, vai arī šo valodu lietošana skolās izglītības kontekstā ir stipri ierobežota. Tad ir problēmas arī Krimā Krimas iedzīvotāji 40. gados tika deportēti uz Vidusāziju. Atsevišķiem cilvēkiem atļauj atgriezties 80. gados, un šeit ir problēma ar šo minoritāti. Viņiem ir zaudēts īpašumtiesības, tiesības uz zemi. Tāda lieta kā deportēto cilvēku tiesību atgūšana, restitūcija, tiesību atjaunošana ir svarīgs jautājums. Uh, Tālāk diskriminācija pret Romu tautību ir novērojama antisemītisms arī, arī iebaidīšana, vardarbība pret eh, cilvēkiem ar netradicionālām seksuālām orientācijām. Un pavisam nesen arī notikuši satraucoši gadījumi mēdī brīvības, izteiksmes brīvības jomā. Ukraina šo brīvību jomā ir spērus lielu solus priekšu, bet tas bija oranžās revolūcijas gados, tomēr pēdējos gados jāsaka, ka situācija ir pasliktinājusies, ir fiziski uzbrukumi žurnālistiem, žurnālistu iebaidīšana, ietekmēšana, un ir arī informācija, ka piekļuve, piekļuve informācijai ir tīši apgrūtināta, administrīvās iestādes neļauj piekļūt informācijai piemēram, opozīcijas partijas nevar piekļūt pienācīgi televīzijas laikam un citiem apraides laikiem. Lūk, šādi centrālie punkti figurē mūsu dialogā ar Ukrainu. Un tagad es gribētu pastāstīt, ko tad Eiropas Savienība, ko komisija dara šai ziņā. Ukrainas iesaistīšanās kaimiņu attiecību politikā ir ļoti svarīga. Ukraina šajā politikā dod mums iespēju attiecīgi diskutēt par visiem jautājumiem. Ukraina ir uzņēmusies noteikts uzdevums ENP politikas sakarā, un kaimiņattiecību politika dod mums iespēju regulāri diskutēt ar Ukrainu, kā arī pieprasīt no Ukrainas, lai tā pilda to, ko solījis, lai respektētu attiecīgās saistības, ko tā ir uzņēmusies kā valsts. Un vēl īsts komentārs ir par tiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Galvenais, kas šeit ir jāatzīmē, ir tas. Ukrainai ir nesen nāc, bijis jālēmj par to, kurā virzienā iet. Bet jāsaka, kopumā progress ir bijis gan demokratizācijas jomā, gan arī citās jomās. Mēs uzskatām, ka mūsu attiecības ar Ukrainu, ko esam izveidojuši līdz šim, ir jāstiprina, un mēs arī esam runājuši par asociācijas līgumu. Mums ir vasā rinda mehānismi, kas ļauj mums vest tālāk attiecības, piemēram, politiskais dialogs, kas ir labi attīstīts. Uh, Tad vēl ir citi instrumenti un rīki. Mums ir gada sanāksmes, sanāksmes ministru līmenī, arī ierēdniecības līmenī. Darbos ir ļoti svarīga apakškomiteja, kur tiek skatīti dažādi juridiskie jautājumi, fundamentālās brīvības. Tātad daudz diskusijas tiek izvērsts arī apakškomitejā. Un Eiropas Savienības atbalsts tehniskā palīdzība spēlē svarīgu lomu Un jaunajā programmēšanas periodā no 2011. līdz 2013. gadam Ukraina saņems 570 miljonu eiro no Eiropas Savienības, un 20 līdz 40 procenti tiks tērēti tiesas, tiesu varas stiprināšanai. Un bez minētajiem instrumentiem, kas mums ir centralizētā līmenī, arī atsevišķi dalībvalsts var spēlēt svarīgu lomu, un šeit ir daudz institīvas, kas ir jāpiemin. Atsevišķi dalībvalsts realizē dažādus projektus, lai stiprinātu likumu varu un demokratizāciju. Paldies, Brender kungs! Šķiet, ka mums tagad vairāk Eh, jādomā par to, kā apakškomiteja mūsu parlamentā var dot ieguldījumu šo instrumentu tālākā virzībā, to instrumentu, par kuriem jūs runājāt. Un tagad eh, uzklausīsim vēl vienu prezentāciju par situāciju Ukrainā, un es gribētu ļoti silti sveikt eh, Romānu Romānovu kungu no likuma varas programmas. Viņš ir Starptautiskā renesanses fonda Kīvā, kas darbojas programmas direktors. Varbūt jūs varētu nosaukumu pastāstīt par savu fondu, ko jūs darat un ar ko nodarbojaties. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Vispirms eh, vēlētos jums pateikties, ka jūs Ukrainas jautājumu izskatiet šajā uzklausīšanā Eiropas kaimiņattiecību politikas ietvaros. Patiesībā nav nemaz tik bieži, kad jūs runājat par Ukrainu, jo Ukraina nav ļaunākais, sliktākais skolnieks šajā klasē. Un vienlaicīgi vēlētos pateikt, ka Eiropas Savienībā, eh, Eiropas Savienība, ja jūs prasīt kādam Ukrainim, Eiropas Savienība, cilvēktiesības, tad eh, Ukrāņi vairāk tomēr zina Eiropas padomi un nevis Eiropas Savienības institūcijas. Es tātad pārstāvu šobrīd Renesans organizāciju, kas ir cilvēktiesības eh, cīnītāja organizācija Ukrainā, un es esmu to vadījis jau astoņus gadus. Mēs esam īstenojuši apmēram 50 dažādus projektus. Uh, gan uh, cilvēktiesību pārkāpumu jautājumos, gan tiesību sargājušstāžu pārkāpumu jautājumos, gan krimināla tiesībās. Varbūt pēdējo, uh, pēdējā laika notikumi valstī un par to, kādi ir mehānismi, kas uh, virza notikuma attīstību tādā vai citādā virzienā un kā tas ietekmē cilvēktiesību situāciju manā valstī. Es eh, pilnībā piekrītu tam, ka situācija tiešām nav tik ļauna salīdzinot ar citām valstīm reģionā, kurā joprojām nav daudzpusējas demokrātijas. Ukrainai tomēr ir izdevies atkārtoti nodrošināt demokrātiskas un atklātas vēlēšanas, un tas tiešām ir svarīgi. Uh, Mums ir ļoti daudz pilsoniskās sabiedrības organizāciju, kuras aktīvi darbojās un kuras spēlē arī nozīmīgu lomu mūsu valsts dzīvē. Taču vienlaicīgi Eiropas Savienības kaimiņa attiecība politika nav viens no galvenajiem instrumentiem, kas ir ietekmējis Ukrainas dzīvi. Pirmkārt, tāpēc, ka Ukrainas varas iestādes vēlas redzēt kaut ko citu, kaut ko lielāku un plašāku nekā tikai kaimiņa attiecība politika, un viņu rīcības plāns nekad nav bijis straumētais dokuments, lai kaut ko virzītu uz priekšu. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas patiesībā saņem samērā ievainu, ievērojumu Eiropas Savienības atbalstu, un tomēr šis atbalsts nekad nav ticis saistīts ar to atbalstu, kas tiek sniegts Ukrainas valdībai. Un to mums tiešām vajadzētu nodarīt, nodalīt un vajadzētu nodalīt arī nākotnē. Nākamais. E, patiesībā tā nav labākā stratēģija atbalstīt reformās valdību. Vismaz tādā valstī kā Ukraina, nē. Tam ir nepieciešams daudz plašāks pasākumu kopums, lai nodrošinātu progresu valstī. Tāpēc šodien vēlētos tomēr pateikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai ciešāk sadarboties arī ar citām starptautiskām un reģionālām organizācijām, galvenokārt arī par, Eir galvenokārt ar Eiropas padomi. Tāpēc, ka Eiropas padomē ir ļoti daudz mehānismu un instrumentu, kā ietekmēt procesus valstī. Vienlaicīgi tie projekti, kurus īsteno Eiropas padome, es tomēr nevēlētos apgalvot, ka tie vienmēr ir ļoti efektīvi jo šie projekti pamatā valstī piedāvā starptautisko ekspertīzi un izglītošanu. Ar to nepietiek. Ar to nepietiek, ja nav adekvāta atbalsta vietējā līmenī Ukrainā. Patiesībā tas ir tas veids, kādā atbalsts varētu nodrošināt tā saucamo starptautisko piederību, un starptautiskā piederība nenāk tikai un vienīgi no valsts valdības. Kas ir panākts? Kas ir izdarīts pēdējā mēnesī pēc vēlēšanām? Kāda ir notikuma attīstība pēdējā laikā? Ukrainā cilvēktiesību jomā situācija nav spoža. Šeit vispirmām kārtām vajadzētu pieminēt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras ir nobežījušās par iekšlietu ministra uh, ideju virzības maiņu. Jo šobrīd ir slēgta cilvēktiesību uzraudzība, un ministrs nav nācis klajā ar neko citu. Vienlaicīgi pēdējo piecu gadu laikā mums ir bijušas vairākas aizsardzības ministriju un iekšlietas ministriju uh, posteņu turētāji, kuri nav militāri, militāri personas, bet kuri ir civilie. Un tas pats attiecās arī uz policijas ministru un armijas ministru, kas ir militāristi. Un, manuprāt, šāda notikuma attiec, attīstība ne par ko labu neliecina. Ir arī vesela virkne negatīvu signālu tā saucamā seksisma politika valstī, jo šobrīd sievietes nav, pār, sievieti nav pārstāvēti jaunajā valdībā, un oficiālais izskaidrojums, ko Zārova kungs premjerministrs pateica, bija tas, ka e, reformas šādā valstī sievietes izvērst nevar. Un es uzskatu, ka neko smieklīgāku jau nu viņš pateikt nevarēja, un mums arī to nevajadzētu akceptēt, mēs arī to nedaram. Nepatīkams fakts ir arī tas, ka būtiskākie pasākumi pēdējos gados ir veikti vārda brīvības nozarē. Un burtiski pēdējā nedēļā divu vadošo televīzijas žurnālistu protesti ir pret to, ka nav vārda brīvības. Tie ir privāti televīzijas kanāli, un tie ir um, privāti īpašnieki, kuriem patiesībā pieder vadošie plašsaziņas līdzekļi valstī. Un eh, viņiem, tātad šiem diviem cilvēkiem, kuriem pieder divas vadošās televīzijas kompānijas, viņiem ir offshore īpašumi. Un viņiem, protams, daudz nozīmīgāk ir uzturēt savus īpašumus peldam traknos ūdeņos, nekā iestāties par vārdu brīvību. Līdz ar to es gribētu, lai pret Ukrainu izturās nopietnāk, īpaši runājot par Eiropas Savienības un Ukrainas dialogu. Jaunizveidotā valdība, vismaz pēc manām domām, varētu daudz efektīvāk darboties pārvaldības jomā. Iepriekšējā valdība un iepriekšējam prezidentam tas neizdevās, vismaz no šāda skatu punkta raugoties ne. Eiropas Savienības un Ukrainas rīcības plānā ir sagatavota vesela virkne dokumentu. Un šeit ir iekļauti lieliski attīstības ideju piemēri. Piemēram, krimināla likuma izmaiņas, juridiskās palīdzības sniegšana, un tomēr tie vēl šobrīd netiek īstenoti. Taču ir svarīgi šādas reformas gaismā atcerēties, ka valdībai, prezidentam un parlamentam ir jādarbojas vienotā frontē, lai nav tā, ka jauna valdība sāk no nulles ar jauniem konceptiem, ar jaunām idejām un terminiem. Jo tad, kamēr tas viss iziet cauri starptautiskajai ekspertīzai un sāk darboties, jau ir pagājis tik dārgais laiks. Es tiešām ticu, ka ir nepieciešams apvienot pūliņus dažādās Eiropas Savienības struktūrās un cilvēktiesību jautājums pasludināt par prioritāti dialogā ar Ukrainu. Ukrainai ļoti vajag sadarbību gan ekonomiskajā ziņā ar Eiropas Savienību, gan citās, un es tiešām ticu, ka ja Eiropas Savienība cilvēktiesības šajās attiestībās attiecībās izvirzīt par prioritāti un priekšnoteikumu ekonomiskai attīstībai, tad tas nāk par labu Ukrainai. Es tiešām ticu, ka ir pienācis pēdējais laiks straumēt cilvēku attiestību, cilvēktiesības starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Paldies! Thank you very much for this uh, concrete. Paldies par šiem konkrētajiem priekšlikumiem. Es vēlētos tikai vēl nākt klajā ar komentāru, un es nezinu, vai mums izdosies par to debatēt šobrīd, jo mums no sākuma ir jārunā par Ēģipti. Un tomēr man ne īpaši patīk situācija, jo mūsu parlaments strikti nosoda situāciju Baltkrievijā. Un tomēr parlaments tikpat kā nenosoda citas austrumu robežas valsts un tur notiekošo. Un es domāju, ka mums vajadzētu pārskatīt šo skatu punktu. Nezinu, kā to darīt, un tomēr uzskatu, ka tas noteikti ir jādara. Mums ir jāpārskata tas, kā mēs izturamies pret pārējām piecām austrumu robežas valstīm, kas ir iekļauts Eiropas Savienības kaimiņa attiecību plānā. Un tagad par citu valsti, par citas valsts ideju. To, kas notiek cilvēktiesību jomā Ēģiptē. Jāsaka, ka ar eģiptiešiem ministru līmenī mums ir bijis ļoti daudz tikšanos pēdējo mēnešu laikā, jo parlaments ir sagatavojis gan rezolūciju par Ēģipti, un tas, protams, izsauca zināmu rezonanci Ēģiptes visos slāņos, un vēl jau vairāk valdībā. Visnotaļ būtiski ir piemitināt, ka Ēģipte ir būtisks Eiropas Savienības kaimiņš, un, protams, ka mēs esam norūpējušies par to, kas tur notiek. Un tāpēc vēlētos dot vārdu diviem runātājiem. Abiem eh, runas laiks ir apmēram astoņas minūtes. Pirmais ir Tomas Dupla der Moral, kas ir F direktorāta direktors. Tātad F direktorāts ir Video Austrum un Dienvidu Vidusjūras Dienvidu krasta republiku direktorāts. Un pēc tam mēs uzklausīsim Muaptazu Elfeģēri kungu, kurš ir Kairas cilvēktiesību institūta fakultātes direktors. Un viņš ir arī EMHRN un ENP izpildirektors. Jā, Tas tātad ir Eiropas Savienības un Vidusjūras cilvēktiesības sadarbības dialoga tīkls. Un tagad vārds duplam Delmoralas kungam. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs kundze. Eiropas Savienības uh, rīcības plāns attiecībās ar Ēģipti ir darbojies kopš 2007. gada. Un eh, tajā tiešām tiek runāts par cilvēktiesību veicināšanu, kā arī par demokrātijas un tiesiskas valsts stiprināšanu. Jāsaka, Eiropas Savienība demokratizācijas un cilvēktiesību jomā regulāri sadarbojas ar Ēģitu un seko līdz tām notieko, tur notiekošajām reformām. Uh, Pēdējā notikuma attīstība notika 2010. gada martā, kad dažādas apakškomitejas runāja par cilvēktiesību un citiem jautājumiem. Jāsaka, ka ļoti daudzos jautājumos ir dziļas un atvērtas sarunas ar Ēģipti, un mēs ļoti augstu novērtējam eģiptiešu atvērtību. Ēģipts pavisam nesen uh, ir piedalījusies eh, cilvēktiesību pārskata konferencē Briselē, un mēs ļoti augstu novērtējam to, ka sagatavošanās procesā tika iesaistītas gan pilsoniskās sabiedrības organizācijas, gan citas iesaistītās puses. Un tika sagatavots 119 eh, priekšlikumu punktu, kur gal beigās arī tika pieņemti. Nākamēnes eh, Ēģipte vadīs Eiropas Savienības un Vidusjūras padomi, kurā mēs arī izskatīsim idejas. Un eh, šo ideju pārskats ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs tiešām vēlētos atbalstīt vērtīgu ideju pieņemšanu un īstenošanu, un eh, nākošās komit apakškomitejas sēdes laikā mēs par to diskutēsim jo tas ir darba kārtības punkts gan šobrīd, gan būs arī turpmāk. Mēs e, augstu novērtējam Ēģiptē panākto bērnu un sieviešu tiesību aizsardzībā. Tas pats attiecās arī uz vārda brīvību, preses brīvību un e, neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu skaita palielināšanās un žurnālistu vārda brīvības palielināšanās, protams, ir demokrātisku reformu priekšnoteikums, un Eģiptē mēs to vērojam. Un tomēr joprojām ir dažādi ierobežojumi, to īpaši skaidri var redzēt priekšvēlēšanu kampaņu laikā. Tas pats attiecās uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju veidotajām demonstrācijām un organizētajām konferencēm, jo joprojām izteikšanās brīvība, vārda brīvība Eģiptē vēl nav pilnība. Joprojām eksistē bažas par to, kādi ir um, ārkārtas situācijas noteikumi Ēģiptē un kā šī situācija tiek pagarināta vēl uz šo mēnesi. Protams, ka Eiropas Savienība vēlas, lai Eģipte pātrinātu un paefektivizētu cīņu ar terorismu. 6. maijā tiks izgatavots dokuments, kurā tiks apgalvots, ka ārkārtas stāvoklis tiks attiecināts tikai uz ar terorismu saistītiem jautājumiem un citiem sabiedriskās bīstamības jautājumiem. Uh, Jautājums par spīdzināšanu joprojām ir aktuāls. Šobrīd Ēģipte ir akceptējusi starptautiskos spīdzināšanas noteikumus, un mums ir jādara viss iespējamais, lai atbilstīgās iestādes izmeklētu un novērstu visus spīdzināšanas gadījumus. Mēs augstu novērtējam to, ka pilsoniskā sabiedrība Ēģiptē aktīvi iesaistās procesos, un vairāki notikumi ir pierādījuši, ka izteikšanās brīvība, vārda brīvība kļūst pieejamāka. Un mēs vēlamies, lai nevienam nedz pilsoņiem, nedz nevalstiskajām organizācijām netikt ierobežot izteikšanās brīvība. Valdība vēlas nodrošināt arī reliģisko minoritāšu tiesības, un tomēr problēmas joprojām eksistē. Piemēram, joprojām nav skaidra lūkšanas vietu juridiskā bāze. Tuvojošos vēlēšanu gaismā Eiropas Savienība ir stiprinājusi vēlēšanu kampaņu palīdzību. Tas e, attiecās arī uz tradicionāli īstenoto vēlēšanu kampaņas uzraudzību un uz skaidru uzdotiem jautājumiem Eiropas Savienība ir skaidri pateikusi, ka nedz no Eiropas Savienības, ne citām starptautiskām institūcijām neviens no vēlēšana novērotājs Eģiptē netiks ielaists. Mēs vēlamies arī palielināt finanšu atbild, atbilstību Eiropas, no Eiropas Savienības, un katru gadu 45 miljoni tiek atvēlēti Ēģiptei, tieši cilvēktiesību un labas pārvaldības stiprināšanai Ēģiptē. No 2011. līdz 2013. gadam 50 miljoni ir atvēlēti cilvēktiesībām, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanai. Un vietējās cilvēktiesību organizācijas saņem atbalstu no veselas virknes Eiropas Savienības projektu. Kā jau es teicu, demokrātiskās reformas un dažādas citas reformas, e, Ēģiptē e atbalsta Eiropas Savienības rīcību plāni. Par to mēs runāsim arī nākotnē, un tas ir viens no Eiropas Savienības un Ēģiptes partnerības sarunām. Protams, ka šīs partnerības sarunas būs ilgstošas. Eiropas Savienība vērs pamudināt Ēģipti turpināt demokrātiskās reformas, lai nodrošinātu tālāko progresu, kas nepieciešams šajā jomā Un, eh, protams, ka demokrātijas un cilvēktiesību jomā vēl ir daudz darāmā. Demokrātija sasniegt ir iespējams tikai nepārtraukti strādājot, bet ir jāiesaista gan Ēģiptes sabiedrība, gan Ēģiptes val valdība. Tāpēc valdībai ir jāstrādā atvērtāk, mēs vēlamies strādāt un sastrādāsimies ar valdību un mēģināsim izmantot visus tos instrumentus, kuri stiprinās demokrātiskās reformas un cilvēktiesības Ēģipte. Liels paldies, Dupla Delmorāla kungs. Un tagad es gribētu dot vārdu Elfidžeri kungam. Labojiet man, ja, ja es nepareizi izrunāju. Jūs varat, ne, jūs izrunājat pareizi. Paldies par šo uzaicinājumu. Vispirms es gribētu paust savu gandarījumu par, par to, ka Eiropas parlaments ir mūs aicinājis šeit uzstāsties, jo mēs arī esam eh, cilvēku tiesību aktīvisti Eģipte. Un, jo īpaši esmu pateicis par 2008. gada rezolūciju, kuru cilvēktiesība aizstāvi Eģiptē ļoti augstu vērtēja. Pašreizējā politiskā nestabilitāte uh, ir lielā mērā apdraudējusi cilvēktiesību aizstāvi situāciju Ēģipte. Es atvainojos, saka priekšsādātā, bet jūs varētu runāt mazliet lēnāk, lūdzu. Tad pašā laikā valdība uh, grib liekt uh, iespēju piedalīties vēlēšanās visām partijām. 2005. gadā uh, vēlētāju aktivitāte bija ļoti liela un arī politisko partiju aktivitāte bija liela, tomēr rezultāts nenes eh, cerētos rezultātus. Un eh, rīcības plānā paredzētā rīcība no Eģiptes puses ir visnotaļ eh, balstīta labprātības principos un nav kohēzijas starp Eiropas kaimiņu attiecību politikas finanšu instrumentu, starp tehniskajiem fórumiem, kas ir starp eh, Eģiptes iestādēm un eh, Eiropas Savienības iestādēm un reālo situāciju. Jāņem vērā arī citi trūkuri, piemēram, caurskatāmības un informācijas trūkums. Eiropas uh, politika nav bijusi pietiekoši uzticams eh, spēcīgs līderis uh, Eiropas Savienības un Vidusjūras eh, cilvēktiesība tīklā. 2007. gadā martā tika pieņemta Ēģiptes nostāja, tomēr kopš tā laika valdība nav neko darījusi cilvēktiesību jomā. Eiropas komisija kopš 2008. gada ir, uh, ir, paz, ir publicējusi ziņojumu par konkrēto situāciju Eģiptē, un tajās ir secināts, ka nekāds progress nav sasniegts. Tiek secināts arī tas, ka eh, miljoniem eģiptiešu netiek nodrošināti pamat eh, nepieciešamie apstākļi, dzīves apstākļi. Un eh, tāpēc strādājot ar partneri, kuram nav izteikti politiskā vēlme uzlabot sociālos un politiskos uh, apstākļus. Šādā situācijā, protams, nevar gaidīt lielu progresu. Pat laba valdība ir ambicioza uzlabot tās, uh, tās attiecības ar Eiropas Savienību, taču Eiropas Savienībai ir jāuztver tas kā pārbaudījums, vai tā gribēs sadarboties ar Eģipti, zinot, uh, ka netiek nodrošināts pamatiesības. Un e, tika skaidri norādīts, e, ka, Eiropas, e, ka cilvēku tiesību situācijas uzlabošana būs pamatprasība, lai uzlabotu attiecības ar ES. Šis piedāvājums no Eiropas Savienības ir jāuztver kā svīras faktors. Un ņemot vērā pašreizējo situāciju, uh, par cilvēku tiesībām Ēģiptē. Jāsacina, ka diemžēl tie, kas ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem, bieži vien izvairās no soda. Kopš 1991. gada eh, pastāv ārkārtas situācija un tiek pārkāptas, eh, piemēram, godīgas ties, aizsargāt godīgas tiesas uh, tiesības. Un bieži vien šīs te, šī ārkārtas situācija tiek izmantot arī pret politiskajiem oponentiem, nepamatoti ieslogot aktīvistus. Un uh, šāda ilgstoša ārkārtas situācija ir nepieņemama un to nevar uzskatīt vienkārši par valsts, Ēģiptes valsts cīņu pret terorismu. Tā šī ārkārtas situācija ir kļuvusi par galveno politisko instrumentu var, valsts rokās. 2007. gadā tika uh, pieņemts lēmums uh, par antiterorisma likumu, kurš nenodrošina cilvēku tiesības. Un iespējams, ka tas tiks pieņemts vēl pēc gada vai diviem. Un, un šis jau būs otrais šāda veida likums kopš pirmā likuma, kas tika pieņemts 1992. gadā. Un šī likuma ietvaros dažas eh, cilvēku tiesību aktivitātes, miermīlīgas eh, darbības tiek uzskatītas par sodāmām darbībām. Un tas ir uzskatāms par pilsoniskās sabiedrības eh, aktivitāšu mm, apspiešanu. Un, Eiropas komisija savā ziņojumā vajadzētu pieprasīt, lai Ēģipte atceļ ārkārtas situāciju un šo, ār, un šo antiterorisma likumu, kas ierobežo pilsonisko sabiedrību. Ir novērojama sistemātiska prakse, kad, pol, kad eh, policijas iesirkņos tiek eh, ierobežot cilvēku tiesības un tiek arī pārkāpti aizturēšanas termiņi Bieži vien uh, poli, uh, poli, policija uh, nepamatoti izmanto savu varu, Un kopš 2007. gada apmēram 80 Āfrikas pilsoņi tika nošauti aizturēšanas iestādēs. Kaut arī novērojami vairāki uh, progresīvi soļi sieviešu aizsardzībā Ēģiptē. Uh, Tomēr vēl ar vienu tās ir pakļauts diskriminācijai, jo īpaši saistībā ar ģimenes tiesībām un viņu privāto un sabiedrisko dzīvi. Un e, sieviešu noslēgtība ir uzskatām par lielu pārkāpumu. Un e, valdošā partija ir e, kļuvusi par dominējošo un apspiedošo attiecībā pret visām citām politiskajām pusēm. Un eh, bieži vien tiek eh, novēroti pārkāpumi arī no policijas un eh, drošības iestādēm. Un nākošais jautājums, protams, ir par vēlēšanām. Konstitūcija uh, liedz piedalīties, uh, piedalīties uh, vēlēšanās. Uh, jo kopš 2005. gada liberāli uh, politiskie oponenti nav spējuši piedalīties vēlēšanās. Almahaba kungs gribēja piedalīties vēlēšanās, taču konstitūcija viņam liedza šo iespēju, un arī citi aktīvisti ir bijuši smagi vajāti no tiesības sargojušo iestāžu puses. Un eģiptiešiem tiek laupītas pamatiesības biedroties un veidot politiskās partijas. Un tas lielā mērā vājina visu sabiedrību un arī uh, nodrošina to situāciju, ka, ka politiskās partijas iet varas pavadā. Un pat laban ir daudz ierobežojumu visādām organizācijām, ne tikai cilvēktiesību organizācijām, bet arī labdarības organizācijām, piemēram, Turklāt valdība ir izveidz, izveidojusi vispārēju nevalstisko organizāciju, organizāciju, kuru monopolizē un kontrolē valdība. Un šīs federācijas priekšstādātājs norādīja vienā no galvenajām avīzēm, ka cilvēku tiesība organizācijas ir nopietnas eh, drauds valsts drošībai. Un tāpēc skaidrs, ka, ka likuma grozījumi būs ļoti ierobežojoši. Dažkārt Ēģiptes valdība aicina NVO pārstāvis uz konsultācijām. Tā tiešām ir. Taču šīs konsultācijas parasti nav konstruktīvas, un uh, valdība tur ņem vienmēr pārsvaru, un nekāda svarīgas rezultātu nav. Un e, šo tiesību pārkāpumi turpinās, jo īpaši attiecībā uz preses brīvību žurnālisti vēl ar vienu e, tiek pakļauti krimināla tiesai e, saistībā ar viņu publikācijām. Un viens no aktīvistiem tika uh, vajāts, veseli divi tādi gadījumi bija saskaņ, saistībā ar ārkārtas situāciju kopš 2008. gada. Un visbeidzot, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz dažām rekomendācijām, kuras mēs gribētu izvērst. Mēs mudinām Eiropas parlamentu izmantot tā budžeta instrumentus, lai nodrošinātu, ka Eiropas kaimiņa attiecību politika uzlabos situāciju cilvēktiesību jomā Eģiptē ir jāpieprasa, lai Ēģiptes valdība ievēro apusējās saistības, jo īpaši sakarā ar demokrātiju un cilvēku tiesībām. Un mēs arī vēlamies, lai Eiropas Savienība nosūtītu novērotāju misiju gaidāmajās eh, prezidenta vēlēšanās. Un lai tiktu aizsargāti cilvēktiesību aktīvisti. Mēs uzskatām, ka demokrātija un drošība ir ļoti cieši saistītas, un tā ir, tās ir mūsu reģiona strateģiskās intereses. Lielas paldies par šo detalizēto un konkrēto ziņojumu. Ja gadījumā kāds nevisai saprat, kāda ir Ēģiptes nostāja, tad tā ir iekļauta mūsu dokumentos. Un tagad es gribētu aicināt kolēģus izteikties un, protams, Mēs arī aicināsim pēc tam runātājus atbildēt uz jautājumu, jo īpaši tos <laughs> runātājus, kas ir atbildīgi par šīs e, politikas austrumu un dienvidu, e, dienvidu robežu kaimiņu, kaimiņu valstu atbild, e, kaimiņu valstīm. Lūdzu, Džipa kungs. Paldies, priekšsēdētāji do czynienia z e, taką bardzo interesującą prezentacją. Šeit mēs uzklausījām ļoti interesantu faktu izklāstu. Mēs izskatījām divas valstis, izskatījām kaimiņu attiecību politikas kontekstā. Šīs valstis ir svarīgas, jo tās atrodas e, kaimiņos. Mēs e, zinām, ka Ukraina ir mūsu kaimiņu valsts, Eiropas kaim, kaimiņu valsts, un arī Eģipte ir tāda pati Eiropas kaimiņu valsts. Un tas ir tāds fakts, un mēs to ņemam vērā, jo viena valsts ir Eiropas kaimiņu valsts, un otra atrodas Eiropā. Mēs uzklausījām ļoti interesantas prezentācijas, un uh, šīm valstīm ir ļoti interesanta situācija un arī attiecīgi izaicinājumi. Mēs izmantojam mūsu instrumentus, un šeit interesanti redzīmēt Romanov kunga teikto. Romanov kungs eh, teica, ka Ukraiņas iedzīvotājiem vairāk pazīstama ir Eiropas padome, ka šīs organizācijas aktivitātes ir iegūšas plašāku skanējumu. Eiropas Savienības aktivitātes cilvēktiesību jomā nav tik ļoti pazīstamas. Varētu teikt, ka Eiropas Savienība spēlē tādu neredzamu lomu un droši vien arī Eiropas eh, Savienības dažādās institūcijas nav nemaz tik ļoti pazīstams. Un tas nu ir viens secinājums, eh, pie kura mēs noteikti nonākam. Jūs teicāt, ka Eiropā cilvēktiesību situācija nav apmierinoša. Mēs sapratām, ka vēl ir garš ceļš ejams, līdz visi cilvēktiesību standarti tiek pilnībā īstenot. Tas viss ir ļoti interesanti, bet es gribētu pieminēt vēl vienu lietu. Mēs visi zinām, kāda ir vēlēšana situācija šai valstī. Mēs sekojam šai situācijai, un mēs tomēr konstatējam, ka šeit notiek demokrātiskas izmaiņas ar simbolisku pieskaņu. Uh, Un mēs esam Ukrainā, Ukrainas parlamentā redzējuši vairākas eh, pilnīgi bre, bezprecedenta situācijas. Dažreiz eh, mums varbūt šis pēdējo vēlēšana rezultāts nav bijis apmierinošs, mēs neesam bijuši īpaši priecīgi. Bet eh, situācija nav tik ļoti skaidra arī visiem novērotājiem. Un februārī mēs nobalsojām par rezolūciju, situāciju Ukrainā, tā saucās šī rezolūcija. Un šajā rezolūcijā ļoti liela daļa ir veltīta e, cilvēktiesību jautājumam. Un mēs arī runājam par Eiropas parlamenta misiju. Rezolūcijā mēs rakstam par to, kā ir noticis vēlēšana novērošanas e, process Ukrainā, kā mēs esam novērojuši, kā ECO ir novērojusi vēlēšanas. Mēs šajā rezolūcijā rakstam ne tikai par vēlēšanām, bet arī par plašsaziņas līdzekļiem, kā tieši mēdījos tika atspoguļoti kandidāti pirms vēlēšanām. Es arī biju novērotājs un es skatījos, kā noris vēlēšanas tur un centos sekot tam, vai viss notiek caurskatāmā veidā. Un mēs nonācām pie noteiktiem secinājumiem. Un mēs konstatējām, ka tomēr caurskatāmība vismaz centieni to nodrošināt ir bijuši. Un mēs gribam atzīmēt to, ka tātad vēlēšanas notika normālā caurskatāmā formā, bet te vēl gribētu pateikt par plašsaziņas līdzekļiem arī uzskatām, ka medijos tiek atspoguļot pilnīgi visi kandidāti. Netika akcentēts kāds kandidāts vadoties no attiecīgā mēdīja mm, preference. Un eh, vajadzētu pieminēt arī uzņēmumu lomu šai ziņā. Mēs uz tam, kā. Uzņēmumiem arī noteikti būs loma nākamajās sarunās, tad, kad mēs spriedīsim un debatēsim par um, Ukrainas stāvokli arī ar citām starptautiskām organizācijām. Un gribētu arī komentēt atsevišķu Ukrainas amatpersonu izteicienus. Tie tika atspogļoti plašsaziņas līdzekļos un izskan doma, ka vajadzētu pārskatīt Ukrainas administrācijas lomu pilsoniskās sabiedrības organizācijas eh, uzskata, ka vajadzētu mainīt arī varas struktūras vietējā reģionālā līmenī, eh, ka vairāk vajadzētu domāt par decentralizāciju. Un izskan doma, ka vajadzētu atbalstīt vairāk reģionālās vietējās valdības, kā arī pilsonisko sabiedrību. Mēs dzirdam, ka, un mēs zinām, ka Ukraina milzīga valsts ar ļoti lielām atšķirībām, un varbūt vajadzētu paplašināt um, šo cilvēktiesību aspektu, pievērst šim jautājumu uzmanību arī vietējā līmenī un reģionālā līmenī. Kā es teicu, Ukraina ir ļoti liela valsts ar ļoti daudzām mazākumtautībām un milzīgām atšķirībām Mums ir jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas, mums ir jāatbalsta nevalstiskās organizācijas. Bez šāda atbalsta mēs nevarēsim panākt jūtamu progresu. Un arī vēlēšanu kampaņā mēs redzējām, ka atsevišķas nevalstiskās organizācijas bija ļoti aktīvas, un ar šīm organizācijām mēs varam runāt par cilvēktiesību aizsardzību un arī par visām reformām, kas ir nepieciešamas šajā sabiedrībā, un tur arī Eiropas Savienībā vajadzētu iesaistīties un palīdzēt finansēt. Mums visiem ir noteikta loma, mēs noteikti atbalstīsim visus procentus, kas ir vērsts uz cilvēktiesību uzlabošanu. Paldies, Andrikiens kundze vārds. Priekšsēdētāja vietniecē, paldies. Vispirms es gribētu pateikties mūsu eh, pieaicinātajiem lektoriem. Visi runātāji izteicās ļoti interesanti, bet mani jautājumi attieksies tikai uz Ukrainu. Un e, pirmais jautājums ir Romanova kungam. Mums e, mapēs ir Human Rights Watch ziņojums. Tātad 2010. gada ziņojums ar ļoti spēcīgiem izteicieniem, un es citēju trešo rindkopu, neraugoties uz, uz visiem uzlabojumiem, tam situācija ir slikta, ir vēl spīdzināšana un nemieri, arī vardarbība izturēšanās pret patvērumu meklētājiem, pret minoritātēm. Uh, arī izplatās HIV epidēmija, un arī HIV epidēmija valdība nespēja atrisināt veiksmīgi, un tad mums ir vesela rinda ciparu. Ukrainas AIDS centrs ziņo par 13 tūkstošiem jaunu HIV infekcijas gadījumu, tas ir 2009. gada pirmajos mēnešos. Tad man ir jautājums tāds, vai jūs piekrītat šim izvērtējumam, vai Human Rights Watch pareizi raksta par šo situāciju Ukrainā, vai jūs piekrītat tam, ko jūs lasat. Tālāk, eh, Brenderkungs, jūs runājat par mazākumtautībām. Jūs runājat arī par piekļuvu izglītībai, vai ir iespējams skoloties eh, dažādās. Ma mazām valodām. Vai jūs runājat arī par Ukrainas tatāriem, vai jūs uzskatāt tos par minoritāti arī? Un man ļoti gribētos dzirdēt jums kaut ko vairāk par Ukrainas tatāriem un viņu stāvokli Ukrainā. Un pēdējais mans jautājums attiecināms jums abiem, kas atbild par Ukrainu, par mēdīju brīvību, par plašaziņas līdzekļiem. Ir kāds ļoti slavens Piemērs eh, Georgija Gongadze lieta. Gongadzi nogalināja, kā jūs zinat. Un pagājušajā gadā jūlijā, kad tuvojās vēlēšana periods Ukrainā, bijušais iekšlietu ministrs tika oficiāli turēts aizdomās par Gongadzes slepkavības pasūtīšu 2000. gadā. Tagad mums ir 2010. gada mājas, vai ir kaut kāda virzība šai lietai bijusi, vai arī Vēlēšanas ir garām, jauns prezidents ir ievēlēts, un kaut kādas lieta kā vienmēr paliek tur, kur tā ir bijusi. Nav nekas noskaidrots, un vainīgās personas arī nav sodīts. Thank you, Mrs. Andri. Paldies, Havita kungs. Man 5.33 jāiet prom, es atvainojosies, nevarēšu uzklausīt atbildi, bet man ir pārstāvs, kas pierakstīs. Un eh, tāpat kā kolēģi, arī es esmu pateicīgs kolēģiem par eh, šo sanāksmi par Ukrainu. Vai jūs varētu komentēt Ukrainas valdības lēmumu īstenot Eiropas padomas rekomendāciju par diskriminācijas apkarošanu seksuālās orientācijas pamata? Eh, šāds solis notika martā vai ir kaut kas, kas liecina par īstenošanu un kādi soļi ir novērojami tieši īstenošanas ziņā kopš marta mēneša. Un otrs jautājums. Es uzmanīgi klausījos, bet nesadzirdēju, vai bija priekšlikumi par konstitucionālo reformu, vai tie tiek virzīti uz priekšu, vai tiem ir kaut kādas izredzes. Jo te ir saskaņa ar cilvēktiesību grupu prasībām un būtu interesanti zināt par šo procesu. Par Ēģipti. Jūs nesen mūs aicinājāt eh, uz sanāksmi cilvēktiesību tīklā ar eh, šo reģionu, un es gribētu pateikties visiem par šo pasākumu. Un pateicoties komisijas kolēģiem, es viesojos Kairā nesen un es tikos ar cilvēktiesību grupām. Šeit es gribētu, lai protokolā tik ierakstīts man pateicība Eiropas komisijai par šī pasākuma veicināšanu. Tālāk man ir trīs jautājumi par Ēģipti. Pirmais, vai pareizi es sadzirdēju to, ka mēs maksājam 40 5 miljonus eiro palīdzības sniegšanai, un mēs neesam aicināti novērot vēlēšanas. Vai tas tā ir? Jā, es redzu, ka tas tā ir. Tad jāsaka, esmu šokēts. Un jautājums ir komisijas pārstāvjiem. Vai nevar šo situāciju pagriezt atpakaļ? Jo būtu diezgan grūti izskaidrot mūsu vēl, vēlētājiem šādu kombināciju. Tātad mēs dodam naudu, bet mums nav liela teikšana. Un tālāk vēl jautājums. Tad, kad es tikko skairā ar attiecīgiem aktīvistiem, man bija skaidrs, ka šeit nu, ir notikumi, bet nav tāda pamatīga reforma reformu process. Un Juramed eh, Human Rights eh, tīkla pārstāvs arī par to runāja šodien. Tātad atkal jautājums komisijai. Kādas nākotnes izredzes jūs saskatāt? Vai ir iespējams redzēt tādu pamatīgu reformu procesu? Vai ir iespēja, ka tāds sāksies Ēģipte? Un atkal komisijai Jurmēt Human Rights projekts. Es eh, konst... es zinu, ka tiek nogalināti migranti uz robežas ar Izraelu. Jau 90 cilvēki šogad ir nogalināti. Un ko dara Eiropas Savienība, lai pretotos pret šo cilvēku nogalināšanu uz robežas ar Izraelu? Vai ir kaut kādas sanāksmes, vai kaut kādas izmeklēšanas, vai kaut kādas deklarācijas adresētas mūsu Eģiptes draugiem? Un vēl Jāatzīst, ka Eģipte vienmēr ir bijusi labs partners Eiropas Savienībai un arī ļoti svarīgs partners eh, tuvo austrumu procesā. Ļoti daudz cilvēktiesību organizācijas uzskata, ka mēs un arī ASV esam gatavi neredzēt cilvēktiesību pārkāpums, jo mēs gribam tomēr saglabāt Eģiptes politisko atbalstu. Mēs saņemam to tuvo austrumu mieru procesu sakara Un es nezinu, vai šie jautājumi ir jāsaista, vai tie ir atsevišķi jautājumi, bet būtu pareizi, manuprāt, uzdot jautājumu abiem runātājiem, cik tālu jūs piekrītat manam domu gājienam, ka mēs neievērojam šīs lietas kaut kā citu vārdā, jo tas būtu interesanti dzirdēt kaut ko tādu šajā parlamentā. Paldies, Lokbier kundze. Man ir viens jautājums Brendera kungam. Jūs teicāt, ka Ukrainā ir problēmas ar bēgļiem. Ukraina robežojas ar Eiropas Savienību, un tā kā tā ir mūsu pierobežas valsts. Mēs negribam, lai atkārtojas tāda situācija kā vidusjūra. Ko jūs varat teikt par šo jautājumu? Vai ir cilvēku tiesību pārkāpumu uz robežām, vai esat runājuši par to ar Frontex kolēģiem vai kādiem citiem? Havard kungs, arī uzdeva jautājumu par to, vai Eiropā notiek būtiski reformu procesi, un tas arī mans jautājums, un vēl divu papildu jautājumu. Elfiguēri kungs mums stāstīja, ka spīdzināšana notiek sistemātiski un ļoti plaši, vai šeit ir vēlēšanās vai kāds plāns strādāt ar Eiropas Savienības vadlīnijām pret spīdzināšanu, vai Eģiptes valdība uh, strādās šādā virzienā. Un Elfigērī kungs, jūs kritizējāt to, ka nav saskaņas starp uh, dažādu darba grupu un instrumentu darbu Eiropas Savienībā. Vai jūsu kritiskie komentāri ir noveduši pie kaut kādiem uzlabojumiem, vai jūs esat aicināti uz komisiju piedalīties izvērtēšanas sanāksmēs, piemēram? Paldies, un varbūt dosim vārdu no sākuma e, komisāra kungam un federācijas pārstāvim, FIDK pārstāvim vispār, un tad pēc tam pāriesim pie konkrētām valstīm. Vai tas jums ir pieņemams? Kaut gan jūs varat darīt, kā jūs gribat, es negribu. Nebija tik uzdot man specifiski jautājumi. Es ir tikai divi jautājumi, kurus gribu pasvītrot cik lielā mērā cilvēktiesības ir diskusiju centrā un cik svarīgi tas ir mm, diskus, attiecību uzlabošanas kontekstā dienvidos un austrumos. Un vai šīs aspekts tiek ņemts vērā institūciju līgumslēgšanā? Un otrs jautājums, cik lielā mērā cilvēktiesības ir iestrādātas citos laukos eh, ārējās rīcības kontekstā? Un šeit es gribētu par šo jautājumu jums teikt, Lisbons līguma 21. pants pasvītro to, ka ir nepieciešams uzlabot saskaņotību starp, lai veicinātu kopīgās vērtības vis, visās izpausmes formās. Tas ir mans vispārīgs komentārs. Tā. Paldies, viss celkungs. Paldies. Arī ļoti īsi Vispirms eh, gribu teikt, ka komisija, kā vienmēr arī šodien, ir ļoti pateicīga šai apakškomitejai un arī ļoti pateicīga visām nevalstiskajām organizācijām, kas tiek aicinātas un piedalās šeit sanāksmēs un arī strādā ar mums. Jo mums ir jādzīvo reālā pasaulē, kas atrodas kaut kur pa vidu tiem augstiem ideoliem, kurus aizstāvat gan jūs, gan NVO, un no otras puses ir mūsu ekonomisko attiecību skarbā realitāte, un mēs esam kaut kur pa vidam. Mēs cenšamies izmantot mūsu labākos principus un mūsu koncepcijas, bet nedrīkstam aizmirst arī, ka mums ir darīšana ar suverēnām valstīm, kas sēž arī pie galda otrā pusē un šīm valstīm mēs te piedāvājam iestāties Eiropas Savienībā. Tātad šīs valstis paliks savā suverēnajā statusā vismaz vēl daudzus tuvākos gadus, tāpēc mums ir jāizturas ar cieņu, tādu cieņos jāizrāda, kādu mēs izrādam jebkurai neatkarīgai valsti. Un tas ir jāņem vērā, un tačreiz mēs zinām, ka ir kaut kāda problēma, bet no otras puses, lai mēs varētu turēties uz šīs aurās eh, takas, mums ir jāiet uz priekšu, un mēs esam gatavi uzklausīt jūsu konstruktīvos, kritiskos komentārus. Prieksēdē viss ir ļoti labi. Es priecājos, ka jūs nepateicāt, ka jūs nevarat iejaukties suverēnas valsts iekšējās lietās, jo šāda situācija raksturoja stāvokli pirms daudziem, daudziem gadiem, un mēs atbalstam jūsu centienus un jūsu plānus. Tagad es došu vārdu Brendera kungam un Romānova kungam, jo tad atbildēm par Ukrainu. Paldies! Man tika uzdot daži jautājumi par Ukrainu, un es atbildēšu pēc kārtas uz to, ko dzirdē. Mēdī brīvība. Šķiet, ka par izteiksmes brīvību skaidri jau teicu, ka šī brīvība ir tāda, kurai mēs sekojam ļoti cieši, jo šeit ir noteikti tādi notikumi, kas ir satraucoši, jo šeit ir arī fizisku uzbrukumu žurnālistiem ir iebaidīšana, un šajā kopējā ainā arī ierakstās tas, ko jūs teicāt par Gongādzes nogalinātājiem. Īstie slepkavas nav konstatēti. Ir cilvēki, kas ir saukt pie atbildības, bet mēs saprotam, ka tagad nevarētu teikt, ka izmeklēšana ir notikusi tāda, kuras rezultātā īstie vainīgie būtu saukti pie atbildības. Tātad tas ir melnais plankums. Tālāk jautājums par minoritātēm un krimas tatāriem. Šis jautājums ir saistīts ar integrāciju. Šī minoritāte kādu laiku ir dzīvojusi ārpus Ukrainas un tagad ir jāintegrē. Tas ir jautājums, kur ir gan kultūras elements, gan sociālais elements, abi sajiet kopā. Uh, kā arī tas ir jautājums, kas ir saistīts ar politiskajiem lēmumiem un ar nepieciešamo resursu piešķiršanu, kas palīdzētu šīm minoritātēm integrēties kopējā vide. Un tagad var teikt, ka viens kritiskais aspekts ir tāds, ka Eiropa līdz, e, Ukraina līdz šim nav pieņēmusi vajadzīgos likumdošanas aktus. Es runāju par minoritāšu valodām. Īstenībā nedomāju tikai par Krimas tatāriem, runāju plašāk. Jo mēs jau agrāk šajā diskusijā pieskāramies tam, ka Ukrainā ir ļoti daudz dažādas minoritātes, un tāpēc arī ļoti svarīgs ir valodu jautājums daudzos kontekstos, bet šeit atkal tā varbūt nav aktīvā diskriminācija, bet droši vien Atsevišķos gadījumos šeit ir arī politiskās gribas trūkums, proti atkal netiek doti vajadzīgie resursi, kas būtu nepieciešami, lai izsekotu visu uzdevumu ķēdi, kur rezultātā attiecīgiem minoritātiem tiek dot um, iespēja izpausties visādi, ieskaitot arī valodas ziņā. Par Eiropas padomu un attiecīgo dokumentu par seksuālām minoritātēm. Te jūs pieminējāt šo dokumentu. Godīgi sakot, man vajadzēs pārbaudīt, kas tas par dokumentu un kāda tur ir situācija, un tad vēlāk atbildēšu. Bet par bēgļiem, patvērumu meklētājiem šī situācija tiešām ir satraucoša, un mēs regulāri pievēršam uzmanību šim jautājumam, un arī Human Rights Watch un Amnesty International ļoti bieži raksta par šiem jautājumiem, diskutē par tiem ar Ukrainu dažādos līmeņos. Es nevaru teikt, ka šeit būtu kaut kāds eh, revolucionārs pārāvums noticis. Diemžēl man ir jāziņo par to, ko es konstatēju, bet es varu apliecināt, ka šo jautājumu mēs kopā ar citiem jautājumiem Human Rights Watch ietvaros eh, turam kā augstu prioritāti. Mēs esam gatavi turpināt tālāk attīstīt situāciju šajā jomā un arī turpināt sarunas ar Ukrainu. Romāno kungs, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies. Tik uzdot vairāk jautājumu konkrēti par Ukrainu. Sākšu atbildēdams uh, par to, ka šajos dokumentos, kas ir jūsu priekšā, ir divi dokumenti, nu, viens no Amnesty International un viens no Human Rights, H Human Rights Watch. Es nezinu, vai tur tiešām ir atspoguļots viss pareizi, un vai tiešām šo organizāciju galvenais nolūks bija rūpēties par visām cilvēktiesību jomām Ukrainā. Taču runājot par bēgļu situāciju, diskrimināciju, rasismu, spīdzināšanu, tiešām šie skaitļi ir pareizi, kā arī skaitļi par aids epidēmijas apjomiem valstī, tā kā man par šīs informācijas kvalitāti un saturu nav nemazāko šaubu. Gan gadzas gadījums. Politiski ļoti delikāts jautājums. Patiesībā tas ir izraisījis Ukrainā veselu protestu vilni un Tas nobeidzās ar, tas beidzās ar oranžo revolūciju, un cilvēki pieprasīja, lai notikums tiktu adekvāti izmeklēts, pēc tam ne tikai šis, bet arī citi līdzīgi gadījumi. Es no sirds ticu, ka tie, kuri izdarīja šo noziegumu, jau ir izciet cieši savu sodu, un tomēr mums nav zināmi to vārdi, kas pasūtīja šo noziegumu. Citi politiski delikāti krimināli noziegumi pastrādāt pēdējos gados atbildes jau mums nav. Piemēram, Jušenko indēšanas gadījums vai vēlēšanu apslāpēšana. Tas bija jau pēc oranžās revolūcijas trešajā vēlēšanu raundā, un tomēr mums nav neviens, kurš bija notiesāts par šo noziegumu izdarīšanu. Es tiešām uzskatu, ka secinājums ir viens. Izmeklēšanas dienests un policija ir tiešā mērā atkarīgi no valsts politiskās vāras, un kamēr nebūs adekvātas tiesvedības valstī, mums nebūs arī rezultāta. Ir jānodrošina tiesību sargājošo iestāžu neatkarība, un ja mēs vēlamies šo ļoti svarīgo dienestu adekvātu rīcību, tad viņi tiešām nedrīkst dzīvot tādā padomisma prokuratūras garā, jo tas nepie kā labu nenovedīs. Seksuāla orientācija un diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ. Patiesībā Ukrainai nav pretdiskriminācijas likums. Vienīgais, kas tam pietuvojas samērā tuvu, ir likums par vienlīdzību starp sievieti un vīrieti. Kā jau es teicu, šobrīd Ukrainā ir valdība, kurā nav nevienas sievietes, un es uzskatu, ka šī valdība īsteno tīri seksistu politiku. Un, eh, protams, ka ir vesela virka mehānismu, kas nodrošina šādas situācijas parādīšanos. Sieviešu tiesību organizācijas, kuras šobrīd premjerministri ir izvēlējušas šim jautājumam, redzēsim, kā tas leģitīmi darbosies. Jebkurā gadījumā Ukrainā seksuālās minoritātes tiek diskriminētas. Mums ir vairāki ziņojumi, kuros seksuālo minoritāšu situācija tiek aprakstīta kā smaga. Un uh, lielākoties tas ir saistīts ar to, ka cilvēki nevēlas publiskot savu seksuālo piedarību. Runājot par reformām, es uzskatu, ka šī reforma ir viena no būtiskākajām, kurai Eiropa kurai Ukrainas valdībai būs jāpieskars pavisam drīz, tātad konstitucionālā reforma Ukrainā ir neizbēgama, tā tiks veikta. Un tomēr esam pārliecināts, ka ir ārkārtīgi svarīgi rast risinājumu tādai situācijai, lai mēs neatgrieztos pie padomju tipa spēcīga prezidenciālā modeļa, un es ceru, ka mums no tā izdosies izvairīties. Es domāju, ka Eiropas Savienībai, Eiropas padomē vajadzētu pievērst uzmanību visiem šiem jautājumiem. Bēgļu tiesības. Mums vairāk nav laika, es atvainojos pārtrauc priekšstādātāji, tā ir mana vaina, bet mums tiešām vairs nav laika. Jā, nu tad pēdējais, pēdējais. Es tiešām ticu, ka ir uh, svarīgi jautājumi risinājumi, tajā skaitā jautājums par izglītību. Un tomēr patiesībā Ukrainā pat bēgļu statusu saņēmušie nav pasargāti. Piemēram, Kuzņecova kungs, kurš oficiāli tika pasludināts par bēgli Ukrainā, kuram tika piešķirts bēgļu satur, sa, eh, status, uh, Viņu prokuratūra izdeva atpakaļ Krievijai, un es tiešām uzskatu, ka bēgļu tiesības ir viens jautājums, kas vēl nav atrasināts. Priekšsēdētāji, paldies! Mums vajadzētu ņemt vērā to, ka Brender un Romānov kungi abi pieminēja cilvēku tiesību uzraudzības nodaļas eh, likvidēšana iekšlietu ministrijā ir slikta zīme. Un tagad Pavisam īsi pieskarsimies situācijai Eģiptē. Dupa del Moralkungs, vai jūs varat īsumā atbildēt uz tiem jautājumiem? Paldies! Pirmais, ko man vajadzētu pateikt, saka Tupla de Moralkungs, ir tas, ka mums ir jārunā par tādām situācijām, kuras vēl joprojām ir problemātiskas, un Hovita kunga eh, jautājums ir pilnīgi relevants taisnība, ka Eģipte ir viens no partneriem Eiropas Savienībai, un daudz iemeslu dēļ Eģipte spēlē būtisku lomu gan konkrētajā reģionā, gan visā Arābu pasaulē. Izskatās, ka mēs nepievēršam pievē... piemērot uzmanību tam, kas notiek Eģiptē. Nē, mēs pievēršam gan. Uh, Liela daļa no manis teiktā ievadrunas laikā vienkārši pierāda to, ka Eģiptē ir daudz problēmu, mēs par tām esam dzirdējuši un arī diskutējam tās. Un diskutēsim. Viss, ko Fidžērī kungs pieminēja, ir bijis mūsu diskusiju tematos diskusijas, ko esam organizējuši ar Eģiptes valdību, ar cilvēktiesību aktīvistiem. Jautājums jau nav par to, vai mēs to diskutējam. Jautājums ir par to, kā sasniegt mūsu mērķus. Viens no kaimiņa attiecību politikas galvenajiem mērķiem ir panākt konverģenci veselā virknē jomu. Uh, Protams, ir nepieciešama arī likumdošanas un ekonomiskā konverģence, taču daudz būtiskāka ir pēc iespējas mazināt plaisu, kāda šobrīd eksistē starp abām pusēm. Un šī plaisa ir veselā virknē jomu, nozīmīgu jomu. Gan IKP pieaugumā, gan uh, procentu likmēs, gan citos jautājumos. Un uh, arī tas, ka šobrīd Eģiptē ļoti liela iedzīvotāja daļa dzīvo zem nabadzības sliekšņa, ir būtisks aspekts. Ko mēs no Eiropas Savienības puses kaimiņa attiecību politikas ietvaros mēģinam darīt? Uh, Par to jau jums eh, mēģināju stāstīt, tātad mēs pēc iespējas vairāk mēģinām mazināt šo plaisu, bet eh, mēs viena neko nevaram panākt. Ja otra puse nesniedz palīdzīgu roku un nebūvē tiltu pāri bezdibenim, tad diez vai mums tas izdosies. Taču Eģipte to vēlas. Viņi ir sasnieguši samērā daudz gan ekonomiskās izaugsmas jomā, gan IKP pieaugumā. Uh, E, iespējams, ka šeit mēs runājam par varbūt kvalitātes jautājumu. Mēs e, piedalāmies arī izglītības sektora reformās un arī sociālā sektora reformās. Un e, tas arī palīdzēs šās plaisas samazināšanā. Nākamais - cilvēktiesības un demokrātija. Ir ļoti būtiska sadarbība un ne tikai sadarbība, arī konverģence ar Eģiptes valdību. Mēs e, mēģinām šo mērķi pēc iespējas vairāk ievīt visās mūsu politikās, bet e, cīņa nav vienlīdzīga. Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs pārtrauksim strādāt, patrauksim strādāt ar ENP, Taču runājot par jūsu uzdotajiem konkrētajiem jautājumiem, nē, mēs nedodam 45 miljonus vēlēšanu kampaņai, jo, kā jau es teicu, vēl Ēģiptes valdība nevēlas, lai mēs jau kādā veidā piedalītos vēlēšanu procesā, atbalstot, novērojot vai jau kā, un to es jau savā sākotnējā ievadrunā teicu. Vai Ēģipte īsteno plašu procesu posmu? Jā, un viņos ir arī griba to pabeigt. Kā jau iepriekš teicu, mēs e, piedzīvojam zinām progresu, un tomēr tas ir nevienmērīgs. Kas notiek ar imigrantu slepkavībām pie e, robežām? Mēs e, mēģinam palīdzēt valdībai tikt galā ar šāda veida pārkāpumiem, eh, nepiemērot vāru un spēku. Tātad mēs mēģinam strādāt ar pārliecināšanas metodu, ar sarunu metodu un tā arī turpināsim. Protams, ka Eģiptes valdība. Uh, mums ir sniegusi veselu virkni argumentu, kāpēc situācija ir eskalējusi par tādu, kāda tā ir. Kā jau mans kolēģis teica, Eh, problēma jau nav mūsos, problēma ir, kā strādāt ar suverēnu valstu valdībām. Ēģipte ir suverēna valsts, to esam apstiprinājuši mēs visi. Runājot par spīdzināšanām, mēs uh, esam sekojuši šai situācijai gan šajā komitejā, gan delegācijā. Mēs runājam par šo jautājumu ar mūsu Ēģiptes partneriem, un mēs to daram nepārtraukti. Tas nav nekas tāds, par ko mēs aizmirstam un atceramies tikai laiku pa laikam. Ir tādas jomas, kurās Ēģiptes valdība ir apņēmusies īstenot noteiktus pasākums nākotnē, un mēs tiešām vēlamies veicināt šo partnerības garu. Jūs, protams, varat pamanīt dažādos aspektos un mūsu rīcībā vispārīguma trūkumu. Un tomēr nav tā, ka mēs neizprotam mūsu palīdzības ideju. Vienkārši mēs darbojamies nevienmērīgi dažādās jomās priekšādātāji. Tagad Elfi Džērikungs, paldies! Runājot par spīdzināšanu, tad eh, runājot par ārkārtas situācija, tas tomēr ir saistīts ar tiesību sargājošo iestāžu nepilnībām. Un es jau teicu savā ievadrunā, ka vienmēr divpusējās sarunās ir jārunā par šiem jautājumiem, tajā skaitā arī par spīdzināšanām. Līdz ar to valdībai būtu jāatzīst, ka viņi ir īstenojuši spīdzināšanas, jo nedz valdība, nedz tās prezidents nav atzinušies, ka Ēģiptē ir problēmas ar spīdzināšanu. Vēlētos atgādināt, ka pār par simts Ēģiptes politiķu petīcijā pieprasīja starptautisko uzraudzību Ēģiptes tiesību sargājušās iestādēs, jo Ir eh, daudz eģiptiešu, kuri netic, ka valdība spēs īstenot adekvātu priekšvēlēšanu kampaņas procesu. Tas iet roku rokā ar citu tehniskas un citas dabas atbalstu, un mēs tiešām ceram, ka Eiropas parlaments stiprinās dalību valstis īstenot 2003. gadā pieņemto apņemšanos, kad tika izstrādāta Eiropas kaimiņattiecība politika. Priekšsēdētāji, paldies! Tad es jums vēlētos pateikt tikai to, ka ārlietu komiteja pirmdien Strasbūrā, tātad nākam pirmdien, notiks ziņojuma prezentācija, līdz ar to mēs piedalīsimies šajā prezentācijā un Prezentāciju sniegs Fīles kungs, kas ir paplašināšanās komisārs. Es ceru, ka vismaz kāds no deputātiem varēs piedalīties šajā sēdē, jo mums jau ir informācija, kur dzirdējām šodien. Paldies visiem, kas piedalījās šajā diskusiju panelī, un es tiešām ceru, ka mums izdosies adekvāti strādāt. Un tagad mums pēdējais šās dienas izskatāmais jautājums tā ir. Um, uh, mm, Lisabonas līguma ietvaros šī ziņojuma nozīmīgums, tas ir ziņojums par, um, tas ir ES gada pārskats par cilvēktiesībām pārst pasaulē. Un uh, Izskatās, ka mums par šo pārskatu garas diskusijas nesanāks. Es tikai vēlējos pateikt, ka tas ir tikai šā ziņojuma sākuma izskatīšanas etaps šajā parlamentā. Un eh, jūs pilnīgi noteikti būsiet priecīgi uzzināt, ka Savienības augstā pārstāve pati jūnijā prezentēs šo ES gada pārskatu par cilvēktiesībām pārsk pasaulē un tas sasauksies arī ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Un tagad vēlētos dot vārdu Arno kundzei, Eiropas komisijas vārdā un Kjonkas kundzei, padomas vārdā. Tātad es vēl joprojām neesmu pieradus pie jaunās struktūras, tātad jums abām bija jāveido kopīgs ziņojums, lai runātu par cilvēktiesībām. Tātad Kjonkas kundze, jūs sāksiet lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī mēs paši esam mazliet apjukuši par šiem iestāžu uh, struktūrām, bet nu gan jau mēs ar laiku pieradīsim. Mēs šo ziņojumu snieg, eh, jums sniegsim kopā ar direktoru Veroniku Arno. Sākumā tātad ņemot vērā uh, laika trūkumu, es izteikšos īsi. Tā tad eh, vienkārši paziņošu to, ko mēs gribējām panākt ar šo ziņojumu, kāpēc šis ziņojums stila ziņā atšķiras no citiem un eh, kādi sasniegumi ir geogrāfiskajā ziņā eh, manām šajā ziņojumā. Vispirms, kāda bija mūsu mērķi? Jūs ļoti labi zināt, ņemot vērā to, ka jūs šai jomā jau ilgāku laiku sekojot, mēs uzskatām šo paziņojumu kā par instrumentu, kā var veicināt informācijas izplatību par eh, cilvēku tiesībām, par to, ko Eiropas Savienība dara šai jomā un ideālā variantā eh, tad, ja lasītājs skaits pieaugs, šis ziņojums būs uzskatāms par pamata instrumentu cilvēktiesību jums uzlabošanai. Un pat labi, ar šo ziņojumu mēs gribējām uh, stiprināt uh, tās nodaras, kas ir veltīts konkrētām valstīm. Jūs laikam atcerēsieties, ka iepriekšējos ziņojumos eh, tur nebija īsti saprotams, kuras valstis mēs izskatām, kuras nē un pēc kādiem principiem. Tagad mēs gribējām šo situāciju labot un tā ir padaļai Zviedrijas prezidentūras iniciatīva. Un šajā ziņojumā mēs arī gribam vairāk paskaidrot to, ko tieši dara Eiropas Savienība, lai sekmētu situāciju cilvēktiesība jomā, izmantojot tās ārlietas politiku. Ārlietu politiku. Un te ir arī minēts Eiropas Savienības cilvēktiesību politikas. Un galvenais, ko mēs te minam, ir tas, cik lielā mērā šie instrumenti ir efektīvi un kur mēs tos varētu tomēr uzlabot. Tad konkrēti mēs gribējam uzlabot situāciju. Nu, un otrkārt, kāpēc stila ziņā šis ziņojums atšķirs no iepriekšējiem? Pagājušajā septembrī, pateicoties Zviedrijas eh, prezidentūras iniciatīvai, politiskās drošības komiteja, uh, padomē eh, vienojās par to, kā var eh, padarīt redzamāku Eiropas Savienības ārējā, ārējās politikas cilvēktiesību jomu. Un jūs zināt, ka tagad periods ir mazliet mainījies, šis ziņojums attiecas uz visu kalendāro gadu un vairs ne tikai no jūlija līdz jūnijam. Bet vēl jau tāpēc, ka šis eh, ziņojums ir pārejas ziņojums pārejas periodam, tātad tajā tagad ir izskatīts 18 mēnešu periods no iepriekšējā gada jūlija līdz eh, no 2008. gada jūlija līdz 2000. gada decembrim. Un <clears throat> eh, viens no maniem sarunbiedriem, kurus satiku pirms uh, sanāksmes man atklāja, ka šī ziņojuma lasīšana šoreiz nebija sarežģīta. Tas bija diezgan viegli lasāms, un es jau gribētu sacīt, ka tas jau ir uzskatāms par labu sasniegumu. Mēs arī plānojam tūkojums citās valodās, mēs eh, tagad meklējam iespējas šos tūkojums finansēt, un tas pats arī attiektos uz vārlīniju brošūru mēs izskatām iespējams, kad un eh, cik lielā mērā, kādiem līdzekļiem to varētu pārtulkot uz ķīniešu, krievu valodu, citām valodām. Un visbeidzot, mēs eh, pirmo reizi neesam publicējuši šo ziņojumu visā tā kopumā papīra. Uh, formātā, bet mēs uzskatām, ka šī te brošūra, kas ir eh, plāna un viegla un eh, diezgan izskatīga, ir labs risinājums. Bet pilns eh, paziņojums ir, ziņojums ir pieejams elektroniskā formātā, un es domāju, tas arī uh, būs piesirds tiem, kas grib glābt kokus Vārds sakot, šis ziņojums ir arī uzskatāms par pietiekoši zaņu, zaļu zilojumu. Tad kāds ir progress kopš iepriekšējā ziņojuma? Vispirms geogrāfiskajā ziņā. Un eh, Veronika tad eh, stāstīs par citu veidu progresu. Kopš iepriekšējā ziņojuma, jo īpaši saistībā ar politiku, mēs esam pēc iespējas vairāk eh, palielinājuši dialogu un konsultāciju skaitu saistībā ar cilvēku tiesībām un tas attiec uz trešām valstīm. Pat labam tādu šajā gadījumā bija tādi 40. Un mēs esam jau ceturtajā sarunu kārtā ar dažām centrālā Āzijas valstīm, ar citām mēs esam sākuma stadijā, piemēram, Pakistāna mēs esam ceturtajā sarunu kārtā. Un tad vēl ir bijuši arī jauni dialogi ar dažām valstīm, piemēram, ar Moldāviju, Baltkrieviju, Indonēziju, Armēniju un citām. Mēs esam arī izveidojuši tādus kopīgos dialogus ar piecām Latvijas valstīm, tas attiec piemēram uz Meksiku, un tam mēs e, veidojām tur tādus dialogus e, cauri Ņujorku un citām lielām pilsētām. Un te ir arī pieminams Ķīnas dialogs, jūs ļoti labi zināt, ka tāds ir bijis. Tad mēs e, arī kopš iepriekš iepriekšā ziņojuma esam izvērtuši austrumu partnerību un arī uh, vidusjūras reģionu valstu partnerību. Un ir bijuši arī vairāk pārstāvniecības pasākumi. Pagājušajā gada janvārī mēs noturējam šādas sanāksmes. Mēs esam divkāršojuši uh, savus centienus. Um, saistībā ar krīzes pārvaldību un šādām krīzes operācijām cilvēktiesību jautājumos. Un e, te ir pazīstama mūsu misija Grūzijā, tur jau no paša sākuma šai krīzes situācijā bija cilvēku tiesību misijas pārstāvi. Un tā teiks beidz un dod vārdu Veronikai. Paldies, Rina. Un uh, pieminēt to, ko sacīja Rina. Mēs eh, darījām tieši to pašu saistībā ar eh, apmācību. Eh, katra civil, civilējiem iedzīvotājiem, lai šai ziņā nebūtu liels atšķirības starp militārajiem, militāra spēku pārstāvjiem un civiliedzīvotājiem. Un saskaņā ar norādījumiem, kuri ir doti mūsu diplomātskajiem dienestiem konkrētajā vietā, uh, Mums tagad ir eh, vairākas delegācijas, kas strādā pie galvenajiem punktiem. Mums tagad ir vesels tīkls, kas mums sniedz informāciju, un šis tīkls kļūst arvien aktīvāks, un tas attiec ne tikai uz focal points galvenajiem punktiem, bet tas attiecas arī uz politiskiem jautājumiem un sadarbības jautājumiem, lai mēs varētu strādāt veiksmīgāk. No politiskā viedokļa, protams, ir astoņas vadlīnijas. Visas šīs gadlīnijas, gad, vadlīnijas ir pārskatītas kopš iepriekšējā references uh, laika, un, protams, 2008. gadu mēs esam pārskatījuši arī vadlīnijas saistībā ar sieviešu tiesībām. Un runājot par uh, divpusējām un daudzpusējām attiecībām. Rina eh, stāstīja par eh, pār par 40 dialogiem, kas ir bijuši cilvēku tiesību jomā. Mēs vēlamies to izvērst pastāvīgi, lai tas norisinātos divpusējo un daudzpusējā dimensijā. Un tas saistīts arī ar ziņojumu, ko eh, kas bija par darbu Ženēvā. Un tagad, lai uh, Uh, mēs nonāktu pie darba Ženēvā. Es domāju, mēs esam Eiropas Savienībā bijuši daudz aktīvāk, mēs esam snieguši acīm redzamu atbalstu. Un mēs gribam arvien vairāk uh, laika veltīt uh, attiecībām ar trešām valstīm un ar cilvēku tiesību padomi. Un pat laban mēs vēlamies sagatavot 2011. Eh, gadam eh, cilvēktiesību padomes, eh, cilvēktiesību padomu. Un te runājot par bērniem, mēs šī references perioda laikā varējām izveidot Uh, uh, par, uh, mēs esam piešķīruši 138 miljonus eiro 900 projektiem, un tas attiec gan uz uh, AKK valstīm, gan arī uz citām valstīm. Un daudz nevalstisko organizāciju arī tika atbalstīts, arī vietējās organizācijas. Mēs uzskatām, ka šis instruments ir ļoti svarīgs. Un runājot par tematisko pusi, Šīs uh, sanāksmes laikā priekšstādātājs kundze jūs pieminējāt negatīvās parādības Taivānā un vispār globāli. Arvien vairāk ir valstu, kurās ir uh, eh, nāves sots moratorija laikā. 2008. gadā vai 106 valstis, kas ir e, eh, parakstījuši e, apvienoto nāciju organizācijas asamblējas moratoriju pret nāvis sodu. Un mēs ceram, ka šo divu gadu laikā būs arvien vairāk valsts, kas atbalstīs šo, eh, šo tendenci. Arvien vairāk valsts, tā skaitā Eiropas Savienības dalība valsts, ir parakstījušas papildu protokolu par spīdzināšanas konvenciju. Nu, tas man bija sakāms par uh, tendencēm kopš iepriekšējā ziņojuma, tātad multilaterālā daudzpusējā uh, līmenī mēs vairāk nodarbojas ar Ženēvas aktivitātēm, uz tā saucamā outreach, un tad nu mēs raugāmies, kas notiek daudzpusējās attiecībās. Mēs pastiprinām mūsu delegācijas, mēs arī stingrāk uh, īstenojām uh, īstenoja mūsu vadlīnijas, kas uzskatāms par mūsu politisko bībeli. Un te ir runa arī par e, Eiropas Savienības instrumentu demokrātijai un e, cilvēku tiesībām. Te iesaistīts arī daudzas nevalstiskās organizācijas. Un te ir arī par e, cīņu pret spīdzināšanu un um, nāvis sodu. Nu, tad kāda mūsu mērķi nākotnē? Jūs jau runējāt, priekšstādātājs kundze. Jūs jau minējāt uh, pašreizējās tendences, un uh, te tika arī pieminēts Broka kunga ziņojums un kopīgās vērtības. Un ļoti svarīgi, lai tas tik iesaistīts visās mūsu ārlietās, lai tas būtu arī uh, jebkura veida politikā. Un uh, pamatiesību hartai ir jākļūst uh, par. Uh, pamat, par pamatu, lai Eiropas Savienība varētu konkrēti sadarboties ar trešās valstīm. Un te ir jāpadomā par Eiropas padomes eh, konvencijas, par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas padomes konvencijai par cilvēktiesībām un vispēcot, taču nemazāk svarīgi, Eiropas parlamentam tagad ir stiprāka loma ārlietās un, protams, tas ir saistīts arī ar cilvēktiesībām. Un runājot par tendencēm, es domāju, ka tas, ka tagad jaunai komisijai ir cilvēktiesību komisārs un eh, tas, ka Lisabons līgums piešķir vairāk kompetences Eiropas saimnībai, tad, tad trešajam pīlāram, es domāju, ir uzskatāms par ļoti svarīgu. Un es domāju, mums arī jāstrādā pie visu šī ārlietu jautājumu Un te nu es nonāku pie jautājuma par izaicinājumu. Jūs labāk par mani pazīstat to, ka mums eh, starp visiem politi ārējās politikas un iekšējās politikas instrumentiem ir jāievēro eh, konsekvence. Es domāju, ka Lisabonas līgums mums šai ziņā dod daudz, uh, daudz iespēju un mēs varētu mūsu varas iestādēm darīt zinām parlamenta vē, vēlmi, lai cilvēku tiesību jomai tiktu piešķirti resursi un lai tā tiktu uzskatīta par svarīgu jomu un lai tas arī attiektos uz tīru, uz geogrāfisko dimensiju. Un es, eh, protams, saprotu jūsu, jūsu bars par to, ka šī geogrāfiskā uh, uh, dimensija tiek uzskatīta svarīgāka par cilvēktiesību dimensiju, un te mums jāraugās, ko, me, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu šo situāciju. Nu, un runājot par Beļģijas prezidentūru, kas ir uzskatām par ļoti svarīgu prezidentūru, jo tās laikā mēs esam paredzējuši īstenot Lisabonas līguma īstenošanu, jo īpaši eh, divpusējās attiecībās un arī saistībā ar ārlietu dienestu šīs prezidentūras laikā. Mēs sadarbosimies ar Beļģijas prezidentūru. Es saku, mēs, eh, te, te es tomēr runāju par mūsu, eh, mums abām, ja, sadarbojoties ar Beļģijas prezidentūru. Un mēs gribam izveidot fórumu ar nevalstiskajām organizācijām, kas runās par visu, kur būs runa par visiem šiem Lisabonas līguma īstenošanas pasākumiem iekšējā un ārējā jomā. Un katrā ziņā skaidrs, ka ir ļoti svarīgs šīs ārējās attiecības. Un eh, nākošajā oktobrī eh, Ņujorkā tiks eh, svinēta, zinām, jubileja, un te būs arī runa par iezemiešu tiesībām un arī 2011. gada Eiropas padome cilvēku tiesībām. Es domāju, te ir vesela joma, jautājumi, pie kuriem jāstrādā un, protams, ka 12. un 13. 13. jūnijā būs šāda sanāksme Briselē, lai apspries visus šos jautājumus. Tāds skaidrs, ka iespēja mums ir daudz Mēs pat labam atrodamies pārejas periodā, kura dēļ dažkārt situācija šie sarežģīta, un tāpēc ir svarīgi, lai visas iestādes strādātu kopā. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies par abām šīm prezentācijām. Tas norāda, ka mēs tiešām varam strādāt ar šo ziņojumu un uh, mēs varam censties uzlabot cilvēku tiesību aspektu arī ārējās rīcības dienesta darbā. Un es atzīmēju, ka mums jau ir bijusi iespēja runāt par jaunajiem nosacījumiem, jauno periodu, uz kur attiec šis periods. Šeit 2009. gads ir Lisabonas līguma spēkā stāšanās sākums, un te ir pārklājās periods ar ziņojumu periodu, tātad mēs redzam šeit saskaņu Es gribētu dot Andrikienas kundzei, tad Lokbīlera kundzei vēl vārdu, vai kāds vēl gribēs uzstāties, to es nezinu, bet uzreiz teikšu, ka parlaments jau ir reaģējis un diezgan nopietni uz iepriekšējiem ziņojumiem. Un pēdējais ziņojums, ko sagatavoja Obiusa kungs, ir rakstīts, ka parlaments aicina padomi un komisiju izstrādāt uh, konkrētus atskaites punktus un indikātorus, kas ļautu noteikt vai izvērtēt politikas efektivitāti. Mēs varētu varbūt padomāt par to, vai tas ir izdarīts. Un tad es gribētu arī atzīmēt to, ka tagad ziņojuma virsrakstā ir vārds demokrasija, un tas noteikti atspogļo arī pagājušā oktobra uh, sarunas rezultātu par uh, atbalstu demokrātijām. Un arī šeit mēs gaidām komisijas ziņojumu par atbalstu demokrātijām, bet šis demokrasijas apoda ziņojums ir pavisam atsevišķs vingrinājums. Tad parlaments ir aicinājis arī salīdzināt cilvēktiesību dialogus un dažādas konsultāciju procesus varbūt šeit nav tik viegli šajā ziņojumā šo visu salīdzināt, bet tomēr man pārņem tādu sajūtu, ka pēdējos mēnešos um, mums ir bijusi tāda kā vilšanās. Mēs dzirdam, ka neraugoties uz sarunām un konsultācijām, eh, tomēr situācija ir diezgan negatīva. Varbūt, ka mums ir jādara kaut kas vairāk, lai sakārtotu šo lietu. Un vēl viens komentārs. ziņojumā nav pārāk plaši klāstīts par progresu atsevišķo valstu situācijās. Savādāk bija iepriekšējos ziņojumos, tur bija plašāk šī daļa. Un priekšsēdētājvietniece Andrikiene varētu būt referente par šo ziņojumu no parlamenta un tālāk nākamā kolēģa. Paldies! priekšsēdētājs kundze. Es gribētu runāt lietuviešu valodā, nejūtos īpaši labi. Un es gribētu jums pastāstīt, ka man bija vizīte pie zobārsta, un tāpēc pēc zobārsta darbībām diezgan grūti runāt svešvalodās. Un gribētu jums teikt uzreiz, ka mēs gaidām šo ziņojumu un mēs ar prieku uzklausījām šī ziņojuma prezentēšanu šeit šajā apakškomitejā šodien. Es zinu, ka man nav īpaši daudz laika un tāpēc es gribētu uzreiz pasvītrot, ka es negribētu mazināt šī ziņojuma nozīmi. Tāds nav mans nolūks, bet tomēr. Uh, man prātā nāk kādi aspekti, kas nav pilnībā atspoguļoti un par tiem grib runāt. E, priekšsēdētājs kundze jau uzsāka diskutēšanu par šo ziņojumu, un es gribētu tikai atzīmēt, ka, ka kā ir ar parlamenta rezolūcijām par situāciju dažādās pasaules malās. Mēs esam daudzkārtīgi lūguši, rakstījuši padomei vērsuši uzmanību uz dažādiem jautājumiem. Mēs esam lūguši, lai būtu kvantificējami mērķi, kritēriji, lai būtu kaut kas izmērāms, taustāms, arī attiecībā uz atsevišķām valstīm, arī uz atsevišķām horizontālām tēmām. Mēs esam lūguši, lai būtu precizēti konkrēti mērķi, ko Eiropas Savienība grib panākt, lai gada beigās mēs varētu izvērtēt un pateikt, vai politikas ir bijušas veiksmīgas vai ir nu, nonākuši mēs pie vēlamajiem rezultātiem. Mēs rakstam ziņojumu šajā parlamentā, mums ir iedzīvotāji, mums ir pilsoņi, kas tos lasa, un viņi grib redzēt atbildes uz ļoti konkrētiem jautājumiem. Viņus interesē, vai situācija cilvēktiesību jomā ir uzlabojusies pēdējo 12 mēnešu laikā. Un Mēs e, bieži dzirdam, ka cilvēktiesību aspekts ir visu politiku centrā, un mūsu nodokļu maksātāji grib zināt, vai šis mērķis ir panāks, vai tiešām nodokļu maksātāja nauda ir tērēt atbilstoši deklarētajiem mērķiem. Šodien mēs runājam par kārtējo ziņojumu, un es neredzu šeit šo konkrēto dimensiju. Es neredzu izvērtēšanas aspektu, es neredzu to, ka mēs varam teikt, lūk, tas un tas ir izdarīts, lasot ziņojumu es redzu atsauci uz valdību darbībām, lūk tādas un tādas eh, valsts valdība ir saņēmusi tik un tik sūdzības vai lūguma rakstus par konkrēti. Man ļoti interesē, kas ir bijis tālāk, kāds tad ir bijis rezultāts. Atkal E, cilvēktiesību jautājumu iestrādāšana Eiropas e, samita tematikā. Šeit es gribētu atcerēties Francijas prezidentūru 2008. gadā. Tad mēs saņēmām ziņojumu projektu, un šodien, lasot ziņojumu tekstu, Es gribētu zināt jau par rezultātu. Mēs saņemam kaut kādu tēmu Francijas prezidentūras laikā, un tagad mēs gribam redzēt rezultātu. Es šis ziņojumu lasu par Krieviju. Redzu, ka cilvēktiesību jautājums tika diskutēts Krievijas ES samitā, bet lasot, teiksim, šo pašu ziņojumu neredzēju nekādu atsauci uz situāciju Ķīnā. Kaut gan Ķīnā situācija saglabājas ļoti ļauna cilvēktiesību jomā, un šeit nekas nav mainījies. Un vēl viena tēma dialogs un konsultēšanās cilvēktiesību jomā. 2008. gada ziņojumā bija viena sadaļa, kas bija veltīta šai tēmai, un bija diezgan viegli salīdzināt progresu vai sasniegto gada laikā. Tagad esošā ziņojuma struktūra ir savādāka, un tagad ir grūti salīdzināt, līdz ar to arī salīdzinoši analizēt. Un tāpēc man ir lūk jautājums. Kā ir ar cilvēktiesu dialogu ar Latīņu Amerikas valsti? Es zinu, ka šeit ir dažādi formāti, kā runāt par šīm lietām, ir struktūrētie dialogi, vietējie dialogi, un ir noteikts apakškomitejas, kas izvērš šos dialogus kā ir ar šīm jautājumiem. Tālāk pēdējais jautājums - konsultācijas par cilvēktiesību jautājumiem. Ir Latvijas valstis, Argentīna, Kolumbija, Brazīlija, Čīle. Ar šīm valstīm konsultācijas notiek izmantojot lokālo formātu. Un es zinu, ka Eiropas komisijas pārstāvniecību vadītāji šajās valstīs ir atbildīgi par šo dialogu un iznāk tā, ka parlamenta deputātiem nav piekļuvi pie dokumentiem, tad nevar lasīt par, par dialogu gaitu. Un tāpēc jautājums. Ko mēs varam gaidīt no ārējās rīcības dienesta? Kādas formātus sarunu ziņā, dialogu ziņā izmantos EAS? Un vēl varbūt viena tēma, par kuru ir vērts padiskutēt, ir Eiropas Savienības loma starptautiskajos fórumos. Ar Nokundze un arī otra kolēģe runāja par šiem jautājumiem, pieminot arī cilvēktiesību padome pie ANO, ANO struktūrā. Cilvēktiesību padomes loma ir ļoti veiksmīgs notikums, ļoti veiksmīga tā darbība, un mūsu komitejas delegācija ir apmeklējusi šīs padomas sēdes jau četras reizes. Un parasti šīs eh, delegācijas pārstāvji arī apmeklē ANO asamblēju Ņujorkā. Un mēs redzam, ka pozīcijas ir pilnīgi dažādas Eiropas Savienības dalībvalstis bieži vien pauž diametrāli pretējus viedokļus. Un šīs problēmas parādās gaismā, šādas situācijas notiek, un šādas neveiklās situācijas izmanto mūsu pretinieki. Mēs varētu formulēt kāds priekšlikums arī šajā nozarē. Un vēl viena tēma - situācija atsevišķās valstīs. Es saprotu, ka nav iespējams iekļaut visu informāciju ziņojumā, bet tomēr noteikti svarīgi aspekti nav iekļauti, kaut vai par Ķīnu runājot. Es zinu, ka cilvēktiesību dialogu laikā ar Ķīnu tik ka tie notiesās ar nāvsodu Austrijas pilsonis, un arī nāvsods ir bijis izpildīts. Un vēl viens piemērs arī nāvsods izpildīts vēl kādam britu pilsonim. E, šādus gadījumus arī varētu pieminēt tomēr ziņojumā. Tad vēl kāds piemērs - Kongo. Kongo aktīvi piedalās cilvēktiesību padomes sanāksmēs, un tajā pat laikā šī republika atsakās pieņemt jebkāda veida rekomendācijas, kas ir vērstas tieši uz šo valsti. Un pirms beigšu runāt, es gribēju tomēr paust vēlmi, ka kolēģi šajā apakškomitejā un afet komitejā un vispār parlamenta deputāti Es gribu izteikt cerību, ka mani kolēģi sapratīs, ka šis ziņojums ir varbūt pats svarīgākais dokuments cilvēktiesību jomā, arī demokrātijas jomā. Un es ļoti ceru, ka šis gada ziņojums saņems arī attiecīgo uzmanību, mēs saņemsim arī daudz komentāru. Tad, kad jūs runājat par Koreju, kāds tad teica Kongo, tulkoja kā Kongo, tad eh, jebkurā gadījumā Jūs domājāt Koreju, ne jau Kongo. Barbara Lohbīler. Lūdzu. Un paldies par šo ziņojumu. Lieliski ir redzēt Eiropas Savienības paveikto šajā jomā un uh, priekšsēdētājs kundze, ne, ziņojuma autors arī teica, ka šo ziņojumu rakstīt ir ļoti grūti un kam šis ziņojums ir adresēts. Ja jūs esat eksperts kādā vienā valstī, tad noteikti zinat, kā tas ir, bet uh, kāds ir mērķis? Ja šī ziņojuma mērķis ir informēt, tā kā, lai celtu uzmanību, tad man ir tikai daži komentāri, mēs neesam pieredzējis darbā šādiem ziņojumiem, bet varbūt ieteikums no manas puses tāds. Jūs varētu padomāt, kā būtu rakstīt ziņojumu par vienu konkrētu tēmu, apmēram tā, kā ziņojums raksta parlaments. Un tad jūs varētu iedziļināties šajā vienā atsevišķā tēmā ar dažādiem izvērtējumiem, varbūt ar piemēriem no konkrētas valsts, un tad jūs varētu uh, varbūt parādīt, kāds tad Eiropas Savienības instruments ir nesis kaut kādu rezultātu un varbūt arī pasvītrot tos instrumentus, kas nav devuši neko. Tas būtu ļoti interesanti tieši informēt sabiedrību par to, cik sarežģīti ir panākt kaut kādus sasniegumus ar īstenošanu un um, ļoti skaidri, līdz ar to arī varat parādīt tādus uh, notikumus, kur ir strupceļš un kur nekāda progresa nav. Es nesaku, ka šāds mans ieteiktais ziņojums būtu daudz labāks, bet varbūt tas labāk vērst uzmanību šiem jautājumiem, labāk nekā pliks ziņojums, kur ir tikai kaut kas izklāsti, tāds sauss teksts. Un vēl viena doma. Šī ziņojuma sākumā ir izcēlts dažādas tēmas Ir runāts arī par to, ka ir nepieciešams saskaņotāk risināt cilvēktiesību jautājumu Eiropas Savienībā, un es te pilnīgi piekrītu izteiktajām atziņa. Ir jāparāda Eiropas Savienībai attieksme arī, lai būtu uzticamība. Jāparāda, ka ir panākumi cilvēktiesību jomā. Un varbūt nākotnē, ja mēs saņemsim vēl vairāk UPR uh, rekomendācijas, kas um, attiecās uz Eiropas valstīm, mēs varētu uzrakstīt tādu tā kā anotāciju, mēs varētu rakstīt, kāda veida cilvēktiesu pārkāpumi ir visbiežākie, varbūt policijas brutalitāte vai kāda cita vardarbība, un tad mēs varētu specifiskāk rakstīt. Un, diemžēl, vienā tēmā cilvēktiesības un terorisms, eh, tas ir punkts 4.9, un šajā sadaļā nekas nav pateikts paškritikas formām. Nekādas paškritikas par cilvēktiesību pārkāpumiem, arī par to, ka dalībvalstīs ir arī cilvēktiesību pārkāpumi un cilvēki paliek nesodām. Un tieši cilvēktiesību un terorismu jomā ir daudz vietas paškritikai, un būtu labi, ja mēs arī šajā paragrāfā to atspoguļot, jo Mēs e, sakām paldies Amerikas Savienotām valstīm par to, ka Guantanamo bāze ir slēgta. Tas ir ļoti labi, bet kā tas ir, ka nekas nav par Eiropas Savienību? Šeit es neesmu apmierināta ar šādu pieeju. Un man nepatīk arī viens e, formulējums 74. lapā Eiropā. Mēs saņemam dokumentu, lai gatavotos šai komitejas sēdē. Tur ir 7. pantā rakstīts, ka Guantanamo ir izmantota spīdzināšana, bet visa rindkopa, kas ir veltīta Guantanamo, pats vārds eh, točē vai spīdzināšana nav izmantots. Ir izmantots rupjas pratināšanas eh, metodas, un tas ir ļoti nepareizi. Tomēr jāsauc spīdzināšana par spīdzināšanu īstā vārdā un nekādas tur pratināšanas metodas. Un tad vēl ir specifiski jautājumi. Piemēram, jūs rakstat, ka jūs gatavojaties G20 sanāksmei lai tur būtu tāda plašāka cilvēktiesību dimensija. Varbūt, ka jums ir kaut kas zināms vairāk. Kāda tad ir G20 cilvēktiesību tuvākā substance, kur piedalīsies Eiropas Savienība? Kas te ir domāts? Un tad jūs rakstat arī par notikumu attīstību tieši ar pilsonisko sabiedrību. Tas ir 36. lapas pusē tas ir. Tur jūs rakstat, ka vajadzētu vairāk diskutēt ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tieši ar šīm organizācijām vajadzētu runāt vairāk par organizāciju uh, piedalīšanos un uh, attīstības palīdzības programmu īstenošanu. Un tur ir, jūs runājat par konkrēta gada programmām varbūt vairāk par to. Un tad jūs rakstat, ka komisija 2009. gadā ir sākusi pētījumu par vides e, cilvēktiesību aspektu, cilvēktiesības un vidi, un interesanti, cik tālu jūs esat tikuši ar šo jautājumu. Bet kopumā jāsaka, ka šis jautājums tiešām, šis dokuments vispār atvieglo mūsu darbu. Bet e, atkal atgriezīšos pie sākuma. Ja jūs gribat, lai šo ziņojumu uh, lasa tie, kas nav saņēmuši jau detalizētu iekšēju informāciju par šo tēmu. Mums vairāk ir jāraksta tieši par provocējušā, domprovocējušā veidā un nevis sausi. Jā, tā būtībā jau ir. Mēs visi komentējām tieši tā, bet varbūt tagad nebūtu pareizi mums turpināt tādā garā, jo bija ļoti daudz jautājumu, ļoti komentāru, jums nav laika atbildēt uz visiem. Vai mēs varētu varbūt vienoties, ka Jūs ļoti īsi runājat tagad. Un tagad mēs atgriezīsimies daudzas reizes pie šiem jautājumiem, daudzkārtīgi, atkal un atkal, jo te būs plenārsēdē ziņojums, tad apakškomiteja sagatavos savu ziņojumu. Tas ir tikai šī procesa sākums mūsu miedarbības pašas pirmās eh, dienas. Uh, bet es jau uzreiz gribu pateikties komisijām padomē par vēlēšanos eh, sadarboties, un mēs varam izmantot šo ziņojumu, lai uzlabotu situāciju daudzajā veidā. Es ceru, ka es nebūšu pārāk rupja, ja, ja lūkšu, lai jūs ļoti īsi izteiktos, jo es gribu vēl nedaudz parunāt par mm, cilvēktiesību sarunu un konsultācijām starp Eiropas Savienību un Krieviju. Šis dialogs ir noticis nesen, bet mēs varam arī bez tulkošanas. Mums tulkošana vēl trīs minūtes pienākas. Es eh, tiešām mēģināšu runāt ļoti lakoniski, bet tas droši vien nozīmē, ka es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Priekšsēdētāji, jā. Nu, tad tikai galvenos. Tātad, jā, mēs e, turpināsim varbūt par tiem svarīgākajiem vai tiem, kas man ienāk prātā. Viens par mērķiem un uzdevumiem, tādiem, kurus varētu pārbaudīt un izmērīt. Uh, pirmais būtu tāds, ka mēs jau visu varam varbūt mēģināt izmērīt, un otrais, kaut arī mēs vēlamies cerēt, ka Eiropas Savienības rīcība izmainīs pasauli, diez vai tā vienmēr ir, un pat ja ir kaut kādas izmaiņas, tas nevienmēr ir Eiropas Savienības nopelns, būsim godīgi, kaut arī mums gribētos tā domāt. Grūtības rodās tad, kad mēs sākam izvērtēt dialogus. Tātad kā izvērtēt Eh, Eiropas Savienības ieguldījumu tam, kas notiek reālajā dzīvē, bet iespējams, ka tam, protams, mums ir nepieciešams ilgāks laiks. Nākamais eh, - dialogi, konsultācijas, to ir daudz un dažādi. Un eh, šobrīd eksistē četras kategorijas, kā jau jūs pieminējāt bet padome un arī Latīņa Amerika, tātad padome ir norlēmusi, ka Mēs veidosim tā saucamos hibrīd dialogus. Tā būs eh, dialogu forma, kurā piedalīsies gan vietējie no šīm valstīm. Mums ir nedaudz cita pieeja Meksikai. Tātad četri vietējie, un pēc tam mēs runāsim par eh, to, kas notiek eh, pārstāv no Ženēvas un Ņujorkas. Tā tad būs sava veida seši dažādi, dažādas formas šim dialogam. Nākamais tas, ka dalību valstīm ir dažādi pieeja un skatījums, tas pats ir arī Ņujorkā un Ženēvā. Un tagad pārlecot uz Lohbilders kundzes teikto jūsu priekšlikums, ka katram ziņojumam vajadzētu izveidot vienu darba grupu, jā, iespējams, ka tā mums arī vajadzētu strādāt ļoti nopietnas ieteikums. Bet eh, redzēsim, ko par to saka dalību valsts, jo viņām jau var ir savs sakāmais. Jautājums par lielāku Eiropas Savienības ietekmi. Uh, Jā, mūsu ziņojuma galvenais uzsvars ir tieši tam, ko Eiropas Savienība dara um, ārlietās. Un, protams, ka mēs varam runāt par cilvēktiesību situāciju citās valstīs no mūsu skatu punkta. Un mums vienmēr vajadzētu atcerēties šā ES gada pārskatu par cilvēktiesībām pārs, pārskat, pasaulē, tātad tas ir virsraksts. Priekšsēdētāji, jā, burtiski pāris minūtes, un pēc tam turpināsim strādāt bez tulkiem. Vai, Veronika, jūs vēlētos tagad izteikties? Paldies! It's, it's difficult in the sense that we try to present uh, wh whatever we do and we hope, and it's not